Bardzo Państwa witam. Wprawdzie dochodzi kwadrans akademicki. Labdien! Mēs, uh, ir pagājis akadēmiskais ceturksnis un uh, ļoti arī labi, jo mūsu sanāksmes pirmā daļa būs akadēmiska. Uh, Ja jums nav nekāda iebilduma pret darba kārtību, tad uzskatīsim to par apstiprinātu. Šī sanāksme tiek uh, raidīta internetā visās oficiālās valodās, izņemot čehu, slovāku, maltiešu un gēlu valodu. Ja nav iebildumu, tad uzskatīsim par apstiprinātiem šā gada 10. un 11. jūlija sanāksmes protokolu. Tagad notiks atklāta uzklausīšana, lauksaimniecības politikas salīdzinoša analīze, secinājumi Eiropai. Kā jūs zinat? Komisija ir uh, sagatavojusi paziņojumu. Uh, patiesībā nāk, uh, šīs paziņojums tiks drīz arī publiskots, proti par kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada. Un arī mums ir jāveic sagatavošanās darbi Mēs jau pie šā jautājuma strādājam noteiktu laiku, mums ir bijušas sanāksmes, uzklausīšanas, diskusijas par šiem jautājumiem, ir sagatavoti arī attiecīgi ziņojumi. Un mums ir jāiepazīstas arī ar citu valstu lauksaimniecības politiku, it īpaši tādu valstu politiku, kam ir liela ietekme uz pasaules tirgu. Uh, Un mūsu vidū šodien ir eh, eksperti Tijā Henesija. Viņa ir eh, no eh, Korkas universitātes īrijā. Viņa nesen ir kļūst par uh, universitātes dekāni, un viņa runās par ilgtspējīgu lauksaimniecības ražošanu, ko Eiropas Savienība var mācīties no uh, citu pasaules reģionu lauksaimniecības politikas. Korkas universitāte Pirms 21 gada eh, notika konference, un arī pagājuši gada eh, notika konference, un mēs pieņēmām svarīgus paziņojumus šajā konferencē, un uzsvērām to, cik stratēģiski svarīga ir lauku reģionu attīstība, cik nozīmīga ir kopīgā lauksaimniecības politika. Tādēļ es Eh, sirsnīgi sveicu mūsu vidū eh, profesoru Henesiju un arī mūsu komisārs ir no tās pašas eh, valsts, no kuras nākat jūs. Nākamais dalībnieks ir profesors Eriks Matīs no Lēvenes universitātes. Viņš pārstāv bioloģisko zinātņu fakultāti. Viņš stāstīs par uh, radošiem pasākumiem uh, kopējā lauksaimniecības politikā un par risku pārvaldību. Uh, tāpat izvērtēsim to, vai mums netrūkst zināmu instrumentu, lai mēs varētu labāk reaģēt uz tirgus svārstībām. Nākamais dalībnieks ir Joshua Andersons. Viņš pārstāv Austrālijas gaļas uh, un lopu noz, gaļas lopu nozari. Un uh, mums ir uh, Viņš stāstīs par to, kā Augst, Austrālija izvērtē savu lauksaimniecības politiku vai labāk varētu izmantot globālā tirgus eh, dotās iespējas. Pēc tam sēkos jautājumu un atbilžu sesija. Es aicinu visus nepārsniegt uzstāšanās laiku, jo uzklausīšana beigsies pulksten 17. Vispirms dodu vārdu profesorai Henesijai. Lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies priekšsēdētāji, paldies par ievadru vārdiem un par uzrunu. Man šķita, ka jūs pieminēsiet vairāk Korkas universitāti, tādēļ, ka arī komisārs tur ir mācījies, bet lielākā mērā jūs runājat par deklarāciju. Es runāšu par ilgspējīgu pārtikas ražošanu un ko varam mācīties. Sākumā ieskicēšu kontekstu. Man, kontekstu, manuprāt, ir plašāka izpratne par globālo uh, uh, patēriņu sistēmu, manuprāt, visus lielākā mērā uh, uztrauc lauksaimniecības uh, sekas, uh, ietekmi uz vidi, ietekmi uz dzīvniekiem, intensīvā lauksaimniecība, bioloģiskā daudzveidība un jautājums saistībā ar cilvēku un dzīvnieku veselību dzīvnieku labturības uh, situācija, ant, antibiotika izmantošana, uh, antimikrobilu rezistences attīstība, uh, globālā pārtikas sistēma, manuprāt, pieaug bažas par pārtikas nekaitīgumu, lai arī šobrīd ir uh, pietiekami daudz pārtikas saražots Eiropā, uh, pasaulē, um, ne visiem ir iespēja pie, un pieeja pārtikai. Un nobeigumā runāšu par ekonomiskajām nosacījumiem, piegādes ķēdi, mazumtirgotājiem, ražotājiem, uh, atbalstu maziem ražotājiem un lauku kopienām Eiropā. Raugoties visām šīm bažām kopā, manuprāt, patērētāji nodokļu maksātāji apšauba pārtikas sistēmas uh, ilgspējību globālā līmenī un domā, kāda politika tiek izmantota, lai domātu par vides, ekonomisko, sociālo situāciju lauksaimniecībā un kāda, pol kāda politika tiek izmantota novatoriskumu stiprināšanai visā šajās jomās. Uh, Un šajā kontekstā vēlos sākumā runāt par KLP sniegumu un ko varam mācīties no citām politikām. Pirmkārt, kāds ir uh, KLP sniegums līdz šim brīdim, domājot par ilgspējību? Redzam, ka tas svarīgākais uh, mehānisms pirmā pīlāra maksājumi ir uh, pozitīvi ietekmējuši ekonomisko ilgspējību. Uh, un atbalstu lauksaimnieku ieņēmumiem. Un ir zināmā mērā palīdzējuši arī vīdes ilgspējīgai, domājot par horizontālo atbilstību, pirmā pīlāra maksājumiem un pēdējā laikā arī zaļināšanas maksājumus ņemot vērā. Lielākā daļa šīs analīzes var nonākt pie secinājuma, ka pirmā pīlāra maksājumi neiet pietiekam tālu, lai risinātu dažas vides kontekstā. Šeit es arī pati varu piekrist. Otrā pīlāra maksājumi savukārt tur ir. Uh, lielākā mērā risināti vides jautājumi un sociālajie izaicinājumi saistībā ar ilgspējīgu lauksaimniecību, un arī daži inovāciju pasākumi. Tomēr uzskatām, ka otrā pīlāra maksājuma ir brīvprātīga, uh, brīvprātīgi nacionālā līmenī, un da, kritika par uh, brīvprātīgo schēmu ir tāda, ka tā piesaista nepareizos lauksaimniekus, tos lauksaimniekus, kas um, izmanto. Um, viszemākās izmaksas un kas jau tagad tā, tā plaši strādā un darbojas. Tādēļ mums šķiet, ka ir jārisina nopietni izaicinājumi kā klimata pārmaiņas, un tas ir jādara pirmā pīlāra ietvaros. Ko varam mācīties no citām politikām? Pirmkārt, raugoties uz OECD datiem un ražotāju atbalsta aplēsēm, es saprotu, ka te nav iespējams salasīt visu, kas ekrānā, bet Rezumējumā var teikt, ka Eiropa ir ceļa vidū, domājot par lauku atbalstu un atbalstu lauksaimniekiem. Zilā krāsā tas ir atbalsts, kas ir kropļojošs, tas ir kā savā ziņā atbalsta ražošanu, bet tajā pašā laikā neņem vērā ietekmi uz vīdi, piemēram. Tādēļ mums šķiet, ka Eiropas Savienībā atbalsta līmenis, kas nekropļo šo lauksaimniecību, ir visai labs, bet, ja domājam par Šveici, Japānu un citām valstīm, tad redzam, ka arī tur atbalsta līmenis ir ļoti augsts un arī kropļojošais šis elements ir visai augsts. Ja domājam par nosacījumiem, par maksājumiem, kas tiek veikti nu, balstoties uz nosacījumu par konkrētu lauksaimniecības praksi, šeit dati rāda, ka lielajā vairumā valstu un reģionu ir redzami uzlabojumi. Pirmā valstu grupa kreisajā pusē tā ir Šveice. Uh, te vislabākais sniegums, sniegums attiecībā uz subsīdiju izmaksu konkrētu, konkrēts prakses izmantošanai. Un pēc tam tai seko Eiropas Savienība. Bet galvenais iemesls, kādēļ par to runāju, ieraugāmies šiem datiem starptautiskā līmenī ārpus Eiropas Savienības, ja aplūkojam atbalsta apjomu, atbalstu un vides sniegumu, tad uh, neredzam ļoti daudz labo piemēru, kur varētu, kurus varētu izmantot arī mēs un pārņemt. Redzam, ka lielākā daļa lauksaimniecības atbalsta visā pasaulē. Sākumā motivācija bija ekonomiska, un tāda vēl es zinu, tā ir lielākoties maksājuma pārsvarā ir saistīta ar negatīvu ietekmi uz vidi. Sadarba sākumā teica, ka vajadzētu raudzīties visā pasaulē, globālā līmenī, meklēt politiku, kas pozitīvi ietekmētu visas četras uh, ilgspējīgas dimensijas - sociālā, inovāciju, uh, vides un ekonomiskā. Nu, nav viena izcila risinājuma, viena pol, vienas politikas, ko varētu visā pasaulē piemērot, izmantot, un tā būtu nevainojama, ja mēs to piemērotu Eiropā. Tomēr analīze secina, ka uh, politika, kas uh, balstās uz rezultātu un uh, uh, sniedz atbalstu tam, visos šajos kontekstos ir efektīvāk, lai arī tā ir uh, dārgāka un sarežģītāk īstenojama. Daži konkrēti piemēri dažādām politikām dažādās valstīs. Uh, Varam tās sagrupēt vairākos politikas mehānismos. Pirmkārt, regulējumi un standarti. Šī ir tāda mm, kontrol, kontrolējuša pieeja. Mēs uh, nosakām vides uh, rādītājus, ja lauksinieki tos nesasniedz, tiem ir jāmaksā sodi. Tādējādi mēs nodrošinām vides ilgspējību, bet ekonomiskā un sociālā puse nedaudz izpaliek. Ja domājam par tieši atbalstu pasākumiem, kā piemēram agri vides uh, schēmas, kādas tās tiek īstenotas Eiropā, ir arī ekonomiskie uh, stimuli, nodokļi, tirzniecības sistēmas, tālāk pētniecība, attīstība un arī tāda stimulējoša politika, kas var stimulēt gan lauksainieks, gan patērētājus. Sākumā tirzniecības sistēma piemērs, šeit izmantoju Austrālijas piemēru. Viņiem ir divas uh, tirzniecības sistēmas, vai nu ūdenim, uh, vai ogleklim. Piemēram, lauksaimniekiem tiem katru gadu piešķirts ūdens kvotas, kvotas atkarīgas no kopējā, kopējās pieejamā apjoma, un šīs kvotas var tīrgot. Cilvēkam paliek pāri ūdens, var šīs kvotas pārdot tiem, kam to pietrūkst. Tādējādi šis ūdens nonāk visefektīvākajai izmantošanai, tiek veltīts un tādējādi tiek nodrošināta ūdens resursu ilgspējīga izmantošana. Tomēr ir šeit ir īpašumtiesību reformas, kas noteikti ir jāizteno, lai šādu sistēmu veidot. Tas pat attie, pats attiecas arī uz oglekļa tirzniecības sistēmu Austrālijā. Tā ir pirmā, kas ir īstenot lauksaimniecību līmenī. Lauksaimnieki var radīt šādus uh, oglekļa kredīta kvotas, ko var pārdot citām saimniecībām. Tam pamatā ir izglītības reformām lai lauksaimnieki varētu arī mācīties, kā, rad, kā, kā šīs kvotas ietaupīt un uh, tādējādi spēt notirgot šīs kvotas. Tālāk re, ražīgums un resursu efekt, izmantošanas efektivitāte. Pētījumi rāda, ka ir nepieciešams nodalīt izaugsmi no ietekmes uz vidi. Tur svarīgākais centrālais punkts ir inovācijas, pētniecība, attīstība, saistība ar bioloģiju, mehāniku, IKT, pārvaldības jomā Jaunzēlanda šeit ir lielisks piemērs valstī, kurā ir ļoti zems tiešā atbalsta apjoms lauksaimniekiem, bet viņi ir izmantojuši šīs stimulējušās politikas uh, koncepciju. Viņi investē privātajās uh, publiskajās partnerībās, jomās, kur konkrēti tiek apjomots uh, um, pētīts tehnoloģijas, lai samazinātu segu apjomu uz saražotajām vienībām. Šāda pat pieeja tiek izmantot arī ASV. Ja domājam mm, par Eiropas sniegumu un kopējiem atbalsta procentiem, ko investējam lauksaimniecībā un cik liela, liela daļa nonāk pētniecība attīstībā, šeit mūsu rādītāji visai zemi prestatā citām valstīm, lai arī Jaunzēlandē tie ir uh, samazinājušies, tad gan Jaunzēlandē, gan Austrālijā tie ir krietni augstāk, un šīs valsts atbalsta lauksaimniecību caur pētniecību attīstību, nevis tiešā veidā, kā to dara Eiropas Savienība. Tālāk Paraudzīsimies uz Koreju. Viņi pavisam nesen uzsāka īstenot lauksaimniecības stratēģiju, kas sauc zeme oglekļa izmešas un zaļā izaugsme. Viņi ir izmantojuši trīs uh, politikas instrumentus, trīs politikas pieejas. Tiešo maksājumu schēma. Viņi tiešā veidā maksā lauksaimniekiem, lai tie samazinātu emisijas caur dažādām stratēģijām, veidojot uh, uh, oglekļa kvotu tirzniecības schēmu, līdzīgi kā Jaunzēlandē. Uh, Um, tālāk uh, pētniecība attīstība, stimuli jaunu tehnoloģiju īstenošanai, kas tiktu piemērot lauksaimniecību līmenī, bet arī strādāšana pie pieprasījuma, informējot patērētājus par vides apsvērumiem. Un šeit Korejas piemērā ir tiek nospraustī mērķi, uh, Uh, katrai no sistēmām, par to pēc brītiņa. Tālāk stimulējoši pasākumu lauksaimniekiem šeit saistībā ar ilgspējīgu ražošanu ir daudz stratēģiju, kas nāk par labu visiem. Ir tehnoloģija un praksa, ko var īstenot saimniecības līmenī, kas uzlabos ekonomisko sniegumu, sociālo sniegumu un arī uzlabos sniegumu vides kontekstā. Konkrētie saimniecībai nepieciešama politika, kas var atbalstīt lauksaimniekus, identificēt šo praksi un to izmantot. Šeit izmantošu īrijas piemēru, manu valsti. Publiskās valsts investīcijas tika izmantotas, lai attīstītu šo oglekļa navigātoru, kas tika īstenots saimniecību līmenī, paši lauksaimnieki ievada datus un tad um, aplūko prakses un uh, tehnoloģiju klāstu, ko viņi varētu izmantot, un ir kalkulators, kas viņiem sāk izmantot šo konkrēto praksi. Jūs uh, par tik uzlabosiet savus ieņēmumus un uh, samazināsiet uh, oglekļa pēdu. Šobrīd uh, lauksaimnieki cita veida stimulus neseņem, tādēļ tas pozitīvais bija, ka viņi beigās redz, ka arī peļņas līmenis uzlabojas. Stimulējuši pasākumu patērētēm arī ir visai svarīgi. Mēs visi apzināmies, ka pastāv klimata pārmaiņas, patērētāji uh, Uh, jā, tiem ir jā, jāmaksā vairāk par uh, šādu bezemisiju pārtiku, un globālā līmenī mums ir piemēri Japānā, bioloģiskā daudzveidība, bioloģiskās daudzveidības marķējums rīsiem, Šveicē. Um, ražotājiem ir jāizpildā zināmi kriteriji, lai saņemtu šo valsts uh, zīmogu, un ir arī privātās nozares iniciatīvas. Privātie, privātā nozara sadarbojas ar lauksaimniekiem, lai noz, no, no lai garantētu zināmu standartu ievērošanu, un tad uh, tas nāk par labu arī patērētājiem. Tādēļ šeit ir jāizceļ abas puses. Noveigumā par progresa monitoringu. Sākumā teicu, ka visa pēt, pētījumi rāda, ka uh, politika, kas koncentrējas uz rezultātiem, tā ir labāks sniegums. Nu, piemēram, oglekļa pēdas samazināšana, tā ir efektīvāka pieeja. Tomēr ir svarīgi pērīt arī progresu procesā. Uh, Nevaram īstenot neko, ko nemērām, nepētām. Šeit labs piemērs ir Kanādas piemērs. Viņi ir īstenojuši vairākas atbalsta programmas, tajā skaitā kapitāla granti lauksaimniekiem, kur mērķis ir uzlabot ražošanas vides sniegumu. Tajā laikā jākoncentrējas arī uz ģenētiskajiem un šādiem ražošanas aspektiem. Bet nacionālā līmenī uh, Uh, šai politikai pamatā ir uh, laikā ierobežoti kvantitatīvi mērķi, tika izveidot 34 rādītāji, un ja lauksaimnieki at, šo atbilst šiem uh, rādītājiem, tos izpilda, tad uh, saņem zināmus atbalstu. Globālā līmenī. Kāda, kāds ir spiediens uz sistēmu? Man šķita, ka uh, politikas līmenī bieži vien netiek domāts par pārtiks atkritumiem, uh, lielākā daļa rīcību politiku nacionālā līmenī neparāda uz šādām iniciatīvām, kā arī piegādes ķēde. Atbalstīta parasti tiek īsa piegādes ķēde, ražotāju grupu izveida, bet šāda veida politika neobligāti nozīmē, ka tiek atbalstīta lauksaimniecība tajās valstīs, kur ir uh, lielāks uzsvers uz uh, eks, eksportu un uh, ražotāji ir attālāk no patērētājiem. Nobeigumā daži rīcība politikas secinājumi. Sākumā es minēju, ka ir vairāki izaicinājumi lauksaimniecības jomā, kam ir nepieciešama ilgspējīga politika, tajā skaitā ekonomiskā, vides, sociālā un inovāciju puse. Tādēļ man šķiet, ka visiem politikas mehānismiem ir jābūt uh, ilgspējīgiem. Uh, ja politika tiek īstenota, tad ir jāatbalsta gan ekonomiskie apsvērumi, kas ietekmē lauksaim, lauksaimniecību, bet tajā pašā laikā nedrīkstam aizmirst par vidi, sociālo pusi un novatoriskumu. Šeit ir jābūt horizontālajai pieeja, domājot par politiku visā Eiropas Savienībā, domājot, kāda ir pirmā pīlāra maksājuma ietekme uz ilgspējību, nevis pārvirzot ilgspējības elements otrajā pīlārā. Uh, ir jābūt izmērāmiem eh, laikā ierobežotiem rādītājiem. Arī šeit jau atkal jāatgriežas uz politiku, kuras, um, kur izcelts tiek rezultāts. Lauksaimnieki tiek atbalstīti, ja sasniedz šo rezultātu. Pastāv, protams, arī šādā pieejā zināms risks, bet kopumā šāda veida politika ir veiksmīgāka. Un ir jāmēra arī progress mērot progresu, mums ir jādomā par uzturvērtību ražotajai pārtikai, to apjomu, kas uh, sasniedz gala patērētāju, paturot prātā arī pārtiks atkritumus un arī pārtiks ekoloģisko pēdu. Lielas paldies! Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Lielas paldies! Taču lūdzu, lai um, tie, kas uzstājas, ievēro <clears throat> desmit minūšu runājot vēlēto laiku. Un tūlīt dod vārdu nākošajam ekspertam. Mm, esiet sveicināti mūsu draugi no Holandes. Viņus ir aicinājusi Šērs kundze. Turklāt ir arī apskatāma izstāde, tā ir veltīta novatorismam lauksaimniecības jomā. Un runa arī par zaļināšanu, un holandieši šai jomā ir ļoti sekmīgi. Tad esiet sveicināti šajās kundzes viesi, un paldies, ka piedalāties mūsu darbā. Tagad dodu vārdu Matejas kungam, profesoram no Lērens universitātes lūdzu. Okay. Okay, thank you, chairman. Paldies priekšstādātājiem. Liels paldies par to, ka man ir iespēja uzstāties šajā publiskajā uzklausīšanā. Mana runa papildinās Henisijas kundzes sacīto. Mēs, es runāšu par uh, tirgus un uh, riska politikas uh, un riska politiku. Ļoti svarīgi ņemt vērā šāds aspekts. Jūs uh, uh salīdzinājāt globālajā līmenī lauksanīstas politiku, vai mēs salīdzinām divas dažādas lietas, vai tomēr mm, līdzīgas aspekts. Protams, ka mums ir vispārējais izaicinājums Šķiet, ka kāda valoda nestrādā. Es atvainojos, saka runātājs no zāles. Es vēlētos labāk dzirdēt eh, to, kas tiek sacīts, bet, kad es uzlieku austiņas otro kanālu, tad es tur dzirdu nevis angļu valodu, kā būtu jābūt, bet kaut ko pavisam citu. Un tā nekad nav bijis. Un tā nevajadzētu būt arī šoreiz. E, Priekšsēdētājs, mēs lūgsim mūsu speciālistiem atrisinātu šo tehnisko kļūmi. Viņi noteikti šo problēmu varēs atrisināt. Pat labāk šķiet viss ir labi. Lūdzu, profesor kungs, varat turpināt savu sakāmu. Thank you. I can speak in Dutch. Paldies. Es jau varu arī runāt holandiešu valodā, ja jūs vēlaties. Bet, nu, nu labāk pateikt angliski, ir stāties. Tātad mums ir globāls izaicinājums. Visas valsts ar to saskars. Mēs vēlamies palīdzēt lauksaimniekiem lai viņi gūtu uh, panākums. Tā ir visā pasaulē, vai Eiropas Savienībā, Brazīlijā, ASV, Austrālijā un tā tālāk. Bet uh, Eiropas Savienībā mums ir vēl papildu izaicinājums, jo mēs te augstu novērtējumu daudzveidību, iespējams pat vairāk, nu es nesaku, ka citās valstīs tā nav, taču mēs daudzveidību vērtējam augstāk nekā tā ir daudzās citās valstīs, tā tad mums ir jāsamēro konkurēt spēja starptautiskajā tirgu ar daudzveidību. Tā ir premises šajā salīdzinājumā, un par to mums jābūt drošiem. Pirmkārt, valstīm ir dažādi politikas mērķi, tie ir atšķirīgi. Otrakārt, No manas analīzes izriet hipotēze, ka mēs runājam par lauksaimniecību kā par tādu aktivitāti, kas notiek tirgus ekonomikā. Līdz ar to mēs uzskatām lauksaimnieks par uzņēmējiem, viņi pieņem lēmums pamatojoties uz cenām, un ja mēs vēlamies, lai viņi pieņem pareizs lēmums, tad mēs vēlamies nodrošināt, ka šīs cenas pēc iespējas mazāk tiek kropļots. Taču mums ir jāpielabo šī tirgus ekonomika dažādu tirgus kļūmu gadījumā, tādu kļūdu gadījumā, par kurām nē, profesori Enis ar, ar, piemēram, par tirgus eh, kļūmēm. Tāda ir mana premisa no kuras izēju tad veicot sapētījumu. Un tālāk vēl ļoti svarīgi ir ā, tāds aspekts, ka mēs nesākam no baltas lapas jāņem vērā, kas la, Eiropas lauksaimniekiem ir vajadzīgs, kas ir labākie instrumenti, lai panāktu viņu mērķus, un tad tālāk, kā mēs varam panākt šo pārēju. Protams, mēs izējam no tādas sistēmas, kas nav balta lapa, mums jau ir pieredze šajā jomā, un tā vienmēr Eiropā ir bijis, un arī citām valstīm ir līdzīgi. Tas nozīmē to, ka ieviešot jauns instrumentus un uh, atteikties no veciem instrumentiem nav viegli, jo tur jau ir uh, zināmas intereses ar to saistīts. Man ir līdzīgi dati, kādus eh, apkopojas profesori Hennesi. Ja jūs paraugāties uz lauksaimniecības eh, politikas atbalstu dažādās ESO valstīs, tad jūs redzat, cik eh, atšķirīgs ir pieejas. Ir tāda valsts kā Japāna, es atvainojos, ka tā neesmu pieminējis Šveici, kurā līmenis ir līdzīgs kā Japānā. Tā ir ļoti liels subsīdiju uh, līmenis 47% ir subsīdija uh, īpatsvars salīdzinājumā ar um, pārdošanas apjomu, tad ir uh, citas valstis, uh, kas izmanto, pa, piemēram, eksporta subsīdijas kā galveno instrumentu, arī tas kropļo cenas, līdz ar to ir ļoti augsti tarifi. Bet tad ir arī ceturtā, uh, ceturtais stabiņš, kur ir runa uh, par atbalstu tirgumu. Uh, piemēram, 16% apjoms ir Japānā. Austrālijā, Jaunzēlēnā ir pavisam cita pieeja izmanto, tur ir ļoti zems vai vispār nekāds subsīdiju līmenis, tātad uh, šī joma ir mazāk ropļot, līdz ar to nav arī tarifi. Tas nozīmē to, ka cenas ir globālā tirus līmenī un ir arī tāds samērīgs atbalsts, investīciju apjoms lauksaimniecībā. Un, ja mēs paraugamies salīdzinājumu aspekts, kāda ir šodien, es redzu, ka te tās slaids ir mazliet novirzījies, atvainojos par to, izviegli jums nav salasāms. Es atvainojos, saka runātājs, man vajadzēja man skaidrus citādi te ielikt, es atvainojos, ka nav īsti saprotam. Tātad es ir lielākais uh, <clears throat> subsīdiju īpatsvara no pārdošanas apjoma lielums. Lūdzu, um, koncentrēsies uz to, kas ir apvilks ar sarkanu. Austrālijā ir gandrīz uh, eh, nulis līmeņa subsīdiju un intervenšu apjoms, tad ir eh, tad 20% ir, kā es teicu, ES, nedaudz zemāk par ES ir ASV, un tad vēl nedaudz zemāk Kanāda. Tātad ASV ir, ir ar 10% mm, pārdošanas eh, subsīdiju, izmantoja dažādos instrumentus, un tad ir Kanāda līdzīgā līmenī kā ASV, tātad līdzīgs subsīdiju līmenis, taču Kanāda šķiet, izmanto vairāk kropļojošu instrumentu nekā to dara ASV. Tātad es īsi pastāstīšu par šiem četriem modeļiem. Jūs, eh, protams, varat eh, uzdot jautājumu, vai eh, Eiropas Savienībai būtu jāpaliek tur, kur tā ir, vai jāvirsās tuvāk Austrālijai vai Kanādai un ASV. Tāda pirmā salīdzināšanas valsts ir Austrālija. Citrunātāji par to stāstīs sīkāk, es pavisam sīki. Uh, Austrālijā nav intervenču tirgus, nav subsīdiju, ir investīcijas subsīdijas, ir riska pārvaldības programma, taču prēmijas netiek subsidēts. Tiek saņemts tikai vienreizējas subsīdijas padoma eh, konsultāciju gadījumā. Tā ir situācija, kuru pilnīgi nosaka tirgus apstākļi. Svarīgi ir tas, ka Austrālijai ir depozītu schēma, kas nozīmē to, ka lauksaimnieki var pārvirzīt maksājums uz uh, nākošo gadu. Tas ir uh, būtiski un Eiropas saimnībā tā ir dalībvalsts kompetence. Tad ir Kanāda. Kanādā ir saucamā Growing Forward eh, programma, kas beigsies nākošu gadu. Tur tiek atbalstīta uh, tirgus cenu politika, īpaši attiecībā uz laiksanesis produktiem, uh, vistu gaļu un olām. Tur ir izveidots uh, citām jomām biznesa riska programmas, tā tās tiek dēvēts. Tur ir līdzfinansējums no federālām provincēm. Uh, un 60% nāk tātad no federālām provincēm. Tas nozīmē to, ka daži no šīm schēmām tiek eh, samērots provinču līmenī. Atšķirīgi ieguvumi parāds atšķirīgs priekšnoteikums riska programmu. <clears throat> Tad vēl ir programma, ko sauc Agri Insurance. Pēdējo desmit gadu laikā 8 miljardi Kanādas dolāru tiek eh, tika patērēt par šo programmu. Tas nozīmē to, ka eh, valsts subsidē apdrošināšanas prēmijas, otra lielākā programma ir AgriStability. Tā ir tātad <clears throat> ražošanas izmaksu uh, cenas uh, samērošana ar pārdošanas cenu. Tad ir eh, Agrinvest, tāds īpašs kanāds instruments, tur lauksaimnieki var eh, noguldīt naudu finansējumā, taču fondā, taču valsts arī iegūt šajā fondā, un lauksaimnieki šo fondu var izmantot, kad vien viņiem tas vajadzīgs, uh, lai sektu izdevumus vai arī veiktu investīcijas. Arī šeit ir uh, Eh, zināmas prasības, bet tas ir ļoti interesants Kanādas instruments. Bet, protams, arī šeit ir paredzēts subs, subsīdijas no valdības puses. Tad ir ASV 2014. gada lauksaimnieku likums, lauksaimniecības likums pirms eh, trama paveiktiem grozījumiem vai pielāgojumiem. Protams, eh, tiešmaksājumi ir pilnīgi atcelti un tad ir dažas Citas programmas izmantos, daži no tām jau bija spēkā pirms tam, bet daži ir jauns, piemēram, lau, lauksaimniecības riska uh, programma, kur ir līdz zināmam rādītājam uh, ienākumu līmenī uh, nodrošināts ienākums, tad arī ir paredzēta vēl programma, tad, ja cena samazinās pārāk zemā līmenī, tad lauksaimnieks saņem kompensāciju. Taču doma te ir bijusi tāda veicot šīs izmaiņas, kāpēc, lai mēs piedāvātu lauksaimniekiem tiešmaksājums neat, neatkarīgi no tā, vai tirgiem ir vajadzīgs viņas saražotājs vai nē. Tā tad ir jābūt uh, budžetam piemērotākai pieejai, kad uh, lauksaimnieks saņem finansējumu tikai tad, ja tas pamatojas tirgus ekonomikā. Tad ir vēl arī specifisks uh, lauksēm um, piena produktu ražošanas aizsardzības plāns. Tad vēl ir apdrošināšanas programmas, kas pamatojas uh, uz subsidētām premijām. Doma ir tāda, ka lauksaimnieki var pieņemt lēmumu, cik lielā apjomā viņi tiek apdrošināti, viņi šo apjomu paši izvēlas, un tad valdība subsidē prīmijas vidēji 62% apjomā. Tā, tā, tā tiešām ir subsidēta programma. Tā nav tāda programma, kas pilnīgi pamatojas uz privāto sektoru. Runājot par to, kā tas um, atbalsojas budžetā, es ceru, ka jūs redzat uh, vismaz to faktu, ka um, uh, augšējā līkne, kas nāk no maksimuma 60 miljārdu ASV dolāru 2016. gadā līdz 4 e, miljārdu ASV dolāru apjomam šodien. Bet tas ir, protams, pret uh, cikliski uh, e, ataino, pret līkni, kas ataino uh, ciklu. Skaidrs, ka arī nākotnē šāds cikls ir gaidāms, taču runājot par budžeta prasībām, tās ir izpildītas. Un apdrošināšanas, pašu apdrošināšanas maksājumi ir palielinājušies no 2 miljardiem ASV dolāru uz 4 miljardiem ASV dolāru. Tas eh, norāda uz to, ka ir samazināts budžets. Un tad ir <clears throat> kultūra apdrošināšanas eh, plāns. Uh, Eh, bet eh, patiesībā nosaukums nav pareizs, jo tiek apdrošināti ienākumi vairāk nekā eh, pašas audzētās kultūras. Un tam, protams, ir nozīme, jo tas ir labāk nekā tad, ja tiek apdrošināts tikai ražotājs. Jautājums par ienākumu stabilitāti. Šo slaidu aizņēmos no Hanjotis kunga, kurš šeit arī bija vienā konferencē. Un šis slaids liecina par to, ka lauksaimnieku ienākuma ASV patiesībā nav stabilizēta, tā ir sarkanā līnija, un ES rādītāji ir atainota ar zilo līkmi. Un tad ne, mm, Eiropas Savienība ar mūsu tiešajiem maksājumiem. Mums ir vesela virkne riska pārvaldības instrumenti. Tad jautājums varētu būt, vai mums vajadzīgi vēl citi instrumenti. Mums jau ir, ir uh, kultūru un uh, dzīvnieku apdrošināšanas programmas, uh, savstarpējības fondi un citi, bet tie netiek gana plaši izmantot, ja jūs salīdzinātu ar tiešmaksājumiem. Tad, pievēršoties salīdzinājumam, var secināt, ka Eiropas Savienībā ASV un Kanāda ir uh, subsidējušas uh, kultūru programmas. Interesanti, ka ASV un Kanādā lauksaimnieki izvēla šādu apdrošināšanu, Eiropas Savienībā gan ne. Taču interesanti ir tas, ka mēs šīs schēmas piedāvājam ražotāju organizācijām, jo bez šaubām liela atšķirība starp ASV, Kanādu un Eiropas Savienību no otras puses ir uh, lauksaimniecību struktūru mums ir daudz vairāk lauksaimnieku. Tas nozīmē to, ka šādu schēmu administratīvai izdevumi Eiropas saimnībā ir daudz lielāki nekā ASV un Kanādā. Tāpēc ražotāju organizācija instruments ir ļoti būtisks. Mums ir arī Uh, valdības atbalstīja depozītu schēmu Kanādā, mums ir arī savstarpējības fondi, uh, uh, Eiropas Savienībā, taču tie netiek gana plaši izmantoti. Taču novērojums ir tāds, vismaz attiecībā uz Austrāliju, e, ka visi šie apdrošināšanas plāni tiek subsidēti. Tad rodas jautājums, vai tas e, Izrēlām ir vajadzīgs. Jo ir redzams, ka privātā industrija nāk klajā ar citām e, savām schēmām. Mums ir, piemēram, Tesco, Kampīnā, Islanda ir citas papildus schēmas, kas lauksaimniekiem piedāvā samazināts izmaksas. Un jautājums, ja jūs, ja jūs valdības subsidē šīs schēmas, vai tad uh, jūs neatsakāties no valdības subsidām schēma? Tādas secinājums, ka ir novērojams uh, sasaistītā atbalsta um, uh, fenomens dažās valstīs. Uh, riska man menedžmenta, jeb ja, ja riska pārvaldības programmas uh, tiek izmantotas plašāk nekā tiešmaksājumi. Tad ir uh, maksājumi un riska pārvaldības programmas, uh, kas ir īpaši izaicinājums budžetam, bet tas ir svarīgi fermeriem, ņemot vērā cikliskumu. Tad ir atbilstības uh, programmas plaši izplatīts, uh, eh, kur programmas tiek sasaistītas ar apdrošināšanu dažādās valstīs ar šī pieredze. Bet skaidrs, ka mēs vēlamies saglabāt mūsu daudzveidību, veicinot arī konkrētu spēju, un daudzos gadījumos mēs redzam atbalstu piemērošanās spēju. Mums ir atbalsts investīcijām, taču nav atbalsts tam, lai atteiktos no investīcijiem. Tātad mēs neveicinām to, lai lauksaimnieki pāriet uz citu industriju, un nu, šai ziņā tad viņiem tas nav viegli. Paldies! Nav izslēgts mikrofons priekšsēdētājiem. Good afternoon and thank you. Labdien, paldies, ka esat uzaicinājuši man. Saka Anderson kungs no Austrālijas. Es runāšu par uh, lauksaimniecības nozari un ilgspējīgumu manā valstī. Šodien es jums pasāstīšu par Austrāļu perspektīvu uh, no praktiskā viedokļa par uh, lielopu gaļu un kā mēs panākam atbalstu un uh, kā lauksaimnieki kļūst, var strādāt ilgspējīgi Es esmu uh, no Austrālijas, to jūs vispirms sapratāt no mana akcenta. Arī manā ģimenē mēs strādājam pie, mēs nodarbojamies ar uh, aitu un lielopu gaļas ražošanu. Ja jums tikai viena lieta paliks prātā no manas prezentācijas, tad, tad lai tā būtu tā, ka mūsu politikai jāfokusējas uz globālo konkurētspēju spēju lai nodrošinātu mūsu nozares e, dzīvot spēju un um, ienes, ienesīgumu. Pirmkārt, nedaudz pasāstīšu par manu uzņēmumu. Tā MLA ir e ražotāju um, kompānija. Mēs investējam trijās galvenajās nozareis - marketings, pētījums un uh, attīstība un pētniecību. Uh, pamatmaksājums ir 3 dolāri par transakciju. Mums ir valdības uh, programma, kas uh, uh sasaista uh, privātos uh, līdzekļus pētniecībai ar valdības atbalstu. 2016. 17. gadā valdība 81 miljonu ieguldīja mūsu uzņēmumu. Tā, tas ir, tā ir trešdaļa no mūsu operatīvā budžeta, lai mēs atbalstītu pētniecības un attīstības projektus. Šī politika ir instruments finanšu atbalstam, taču pētniecības attīstības uh, eh, stimulu patiesībā nāk no pašas nozars. Šodien īsi vēlos jums pastāstīt par praktiskiem piemēriem. Uh, kas liecina par to, kā pētniecības un attīstības investīcijas ir uh, veicinājuši uh, ģenerēt uh, apmēram 150 miljonus eiro, un kā Austrālijas valdības institīvas ir palīdzējušas mums piekļūt tirgumu, un tas ieguvums ir apmēram bijis 700 miljoni eiro. Tātad Austrālijā ļoti svarīgs ir lauksaimniecības sektors. 95% mūsu lauksaimniecību tiek vadīts eh, ar ģimenes eh, spēkiem. <clears throat> Mūsu lauku saimniecība apjoms pieaug, un skaidrs, ka to nozīme arī pieaug. Taču, kā redzat, šajā līknē Lauksaimniecības ieguldījums eh, valsts ekonomikā samazinās gan eh, Austrālijā, gan Eiropā, jo vairums iedzīvotāju dodas uz pilsētām. Lielākais izaicinājums gan mums, gan Eiropai ir panākt to, lai lauksaimniecības nozare ar vien būtu svarīga. Un te ir jābūt dialogam starp politikas veidotājiem, eh, sektoru organizācijām, pašiem lauksaimniekiem. Uh, lauksaimniekiem, protams, eh, ir arī jāuzlabo sociālā, sociālā apstākļi, mm, produkcijas ilgspējīgums, un tas ir svarīgi visai kopienai, kas dzīvo konkrētajā reģionā. Un jāņem vērā ne tikai monetārā vērtība, kas ir lauksaimniecības nozare. Šeit jūs redzat vairāk uh, krāsainākā formātā šo schēmu Lauks, atbalsts lauksaimniekiem ir ļoti svarīgs, lai tas varētu pielāgoties uh, mainīgajām prasībām. Lauksaimnieki pastāvīgi uh, modificē savu ražot, ražošanas apjomu un pašu produkciju, lai pielāgotos mūža mainīgajām prasībām, tirgus prasībām. Tātad jāspēj lauksaimniekiem arī reaģēt uz sa, izmaiņām sankciju un slimību ziņā. Mūsu organizācija strādā ar valdību, lai paredzētu, kas gadāms nākotnē un pēc iespējas izvairītos no zaudējumiem. Tātad svarīgi ir izšķirt konkurēt spēju no cenu konkurēt spējas Daudziem lauksaimniecības produktiem konkurēt spēja ir saistīta ne tikai ar cenu vienu. Austrālijai un Eiropai ir arī jāsaprot, ka ņemot vērā augstās ražošanas izmaksas, mēs nekad nebūsim uh, lēti lauksaimniecības preču ražotāji. Tātad uh, svarīgi samazināt uh, ražošanas izmaksas, tomēr Tur ir zinām ierobežojumi. Daži faktori saistībā ar ražošanu vienkārši nav mainām. Kā jūs redzat, Austrālijai un Eiropai ir līdzīgi izaicinājumi. Mums uh, lielopu gaļas nozarei ir uh, jākonkurē ar globālajiem aitu un lielopu gaļas ražotājiem. Austrālijas sarkanās gaļas uh, ražotāju nozare saprota, ka ir ne tikai jāsamazina izmaksas, bet arī jāpalielina vērtību. Mums ir neliels tiešo maksājumu apjoms, tātad patērētāji ir vienīgie, kas var sniegt lielāku ieguldījumu piegādes ķēdē. Viens no piemēriem mums. Mūsu pētniecības un attīstības uh, uh, projektā bija šī, šis piemērs. Mēs uzdevām, mēs prasījām, uh, lai patērētāji maksā vairāk par mūsu produktu, no kur var gūt proteīns, proteīns nekā no citām nozarēm. Ir pieredze, uh, ir bieži pētījumi ka ja uh, patērētājs uh, nav izbaudījis uh, to gaļu, ko viņš ēda, tad viņš uh, tikai pēc trim mēnešiem atkal to iespējams ēdīs. Tā tad mums bija jāpanāk, lai cilvēki maksātu, va pirktu vairāk lielopu gaļas, un tad mums ir jānodrošina, ka viņiem tā gaļa ir garšīga. Taču tas ir sarežģīti, ja jūs paraugāties. Kad mēs runājam par lielopu, tad mēs galvenokārt domājam par steiku, taču uh, šeit dzīvniekā patiesībā ir tikai neliela daļa, kas ir steikam izmantojumā gaļa. Mums ir maksimāli jāuzlabo katras šī dzīvnieka gaļas gabala vērtība. Tā tad Austrālijā tika veikts lielākais lielo gaļas pētniecības projekts. Mēs tagad varam Eh, katru gaļas gabalu eh, aitā un lielopā atbilstoši identificēt un eh, pārdot. Un tad arī patērētāji skaidri zina, ko viņi var gaidīt no konkrētā gaļas gabala un arī gaļas audzētāji zina, kas būs viņa iegūms. Tad kāds ir secinājums pēc šī pētījuma? Lauksaimnieki tagad saņem 44 līdz 66 dolāru, Austrālijas dolāru prēmiju. Šī prēmija nonāk tieši pašu uh, lauksaimnieku kabatā. Pagājuši gadu um, uh, ražotāji saņēma apmēram 100 uh, miljonus uh, eiro. Tātad eh, pār par 10 eh, dolāriem, 10,5 dolāriem tiek, ir iegums no katra dolāra, kas ir veltīts šim projektam. Tātad runājot par to, kā saglabāt eh, konkurētspēju ražotājiem. <clears throat> Tikai 3% no glo globālās ražošanas uh, gaļas sektorā tiek ražos, teikšu, Austrālijā. Tātad mums nav pietiekoši daudz patērētāju. Taču par lai mums ir gana daudz badīgu kaimiņu. Līdz ar to ir arī jāsamazina tarifi. Tarifi un kvotas uh, liek eh, mūsu ražotājiem tērēt eh, simtiem tūkstošu dolāru. Un apjoms ir 3,4 miljārda eiro gadā par tarifiem. Un tarifu dēļ. Mūsu eksports ir eh, ļoti svarīgs mūsu nozarei. Austrālijai ir <clears throat> vairāki, tiek ražot vairāk pro, produkti, kas eh, vietējā tirgu nav svarīgi. Mums ir ļoti svarīgi šo, šos konkrētos produktus novirzīt tur, kur tī, pēc tiem ir pieprasījums. Austrālija eksportēja savus preces eh, pār par uz simts valstīm visā pasaulē. Vairums mums lielopu gaļus nonāk Korejā, Japānā, Ķīnā un ASV. Un mums ir eh, preferenciālie vai brīvās tirdzniecības nolīgumi ar visām šīm valstīm. Šie brīvās tirdzniecības nolīgumi tiešām ir bijuši ieguvums mūsu sektoram. Uh, Taču sarunas par brīvās tirniecības nolīgumu ar Ķīnu ilga desmit gadus un eh, prasīja 21 sarunu kārtu. Tas ir svarīgs aspekts brīvās tirniecības nolīgumiem. Ir jāfokusējas uz tiem aspektiem, kas uh, eh, var būt ienesīgi konkrētai valstī. Ar Japānu, Ķīnu un Koreju mūsu brīvās tirzniecības nolīguma gaidāms uh, nākošo desmit gadu laikā nesīs uh, eh, 20 miljardu austrālijas dolāru. Taču tas vēl nav viss. Šie ir galvenie rādītāji mūsu nozarei turpmāko 20 gadu laikā. Līdz 2020. gadam mēs esam paredzējuši samazināt par 50 uh, miljoniem Austrālijas dolāru uh, izmaksu saistībā ar tarifu barjerām. Tad, protams, mūsu rādītāji ir labi, gaļas patēriņš pieauga globāli, mūsu prece globāli ir pieprasīta. Taču mēs nedrīkstam aizmirst to, ka lauksaimniecība e, kļūst par globālo tirgu, kas virzās priekšā ātrais. Es ceru, ka esmu sniedzis jums ieskatu mūsu politikā un globālajā konkurētspējā. Paldies! Liels paldies! Priekšsēdētājiem, diemžēl, nav ieslēgts mikrofons. Paldies. Tagad pāriesim pie jautājumiem un atbildēm. Un pirmai dodu vārdu Magines kundzei, kura ir mūsu parlamenta priekšsēdētāja vietniece. Nē, tomēr vārds. Uh, Andriju kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos uh, mūsu trim viesu runātājiem, kuri uh, tiešām runāja ļoti interesanti, un viņa teiktais uh, bija savstarpēji papildinošs. Es arī pievienojos šai sistēmiskai pieejai, par ko bija runa, un liels akcents tika likts uz ilgspējību, gan sociālā, gan vides uh, nozīmē. Un tāpat mēs arī uh, domājam par to, kā saistāt, saistīt lauksaimnieciskā ražošana un cilvēku veselība. Tam jūs nepieskārāties savā runā, jūs vairāk runājāt par uh, vides aspektiem, bet tā tad kāda ir pārtiks nozīme, lai stiprinātu cilvēku veselību, tas mums ir jāizvērtē. Tālāk ir arī jāvērtē lauksaimniecības ietekme uz lauku rajonu ekonomiku. Šeit ir nepieciešama sistēmiska pieeja, uz to mums jābalstās īstenojot reformas. Jautājums, vai lauksaimniecība dod savu ieguldījumu uh, reģionu ekonomikā? Un uh, šeit ir uh, iespējami dažādi skatījumi uz šo jautājumu, arī īstenojot sistemā, sistēmisku pieju. Eh, tālāk eh, par riska pārvaldības instrumentiem, ko minēja Matīs kungs. Tātad kāda ir nozīme apdrošināšanai un pret procikliskiem pasākumiem. Ja pareizi sapratu jūsu teiktajā, eh, izskanēja doma, ka nav tāda viena risinājuma, bet ir eh, vairāki elementi, kas būtu jāizmanto vienlaicīgi. Un eh, raugoties uz to, kas notiek ASV un Kanādā, mēs konstatējam, ka ir politiskā grība rīkoties pret cikliski, tīpaši Kanādā un, piemēram, ASV šī apdrošināšanas pieeja eh, saskars ar eh, noteiktiem ierobežojumiem. Un es domāju, ka mums varbūt būtu vairāk jāpievēršas šiem aspektiem. Un pateicos Andersam kungam par viņu stāstīto par to, kas notiek Austrālijā nu, tiešām visu cieņu 20 gadu laikā jums tur izdevies panākt, kā tā, tas viss ir attīstījies un arī e, kāda ir e, Ķīnas vieta šai situācijā. Ķīnā ir liela ietekme uz Austrāliju. E, man ir ziņas, ka Austrālijas lauksaimniecība piedzīvo dziļu krīzi, varbūt jūs man teiksiet pretējo. Un uh, kāda ir Ķīnas klātbūtne Austrālijā? Gribētu par to vairāk uzzināt. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es aicinu runātājiem nepārsniegt trīs minūtes vārds Donāno kungam. Jā. Gribu uh, turpināt Ērika Andriju teikto par starptautisko tirzniecību ar lauksaimniecības ražojumiem. Jā, tas ir ļoti būtiski Eiropas Savienībai un rodas eh, jautājums par eh, dažādo praksi, kāda pastāv un par to, ko dara Ķīna šodien. Ķīna, kura vēlas, uh, uh, lai tai piešķir uh, tirgus ekonomikas statusu, rīkojas ļoti atšķirīgi no mums. Piemēram, runājot par proteīna augiem, viņi būtībā kontrolē praktiski visu uh, Brazīlijā saražoto uh, proteīna augu daudzumu. Un Eiropas Savienībā katreiz, kad mēs runājam par starptautiskiem tirzniecības nolīgumiem, cietēja vienmēr ir Eiropas lauksaimniecība profesorai Henesijai var teikt, ka es varu tikai atbalstīt viņus teikto, ka Eiropas Savienība veic nepietiekamā apjomā fundamentālos pētījumus un vispār pētījumus lauksaimniecības jomā. Samazināt oglekļa uh, nospiedumu, par ko mēs runājam, vai par oglekli kā tādu, vai arī par siltumnīca efekta gāzēm, tā ir skaitā arī slāpekļa oksīdiem, ne tikai CO2. Paldies. Tas būtu jāprecizē. Miller kungs. Kundzes atvainojiet. Paldies priekšsēdētāji, pateicos visiem runātājiem par viņu stāstījumu. Nu, pamatos Eh, jāatzīst, ka mēs nevaram salīdzināt sevi ar ASV vai Austrāliju. Mums Eiropā ir daudz sarežģītāki izaicinājumi, arī valstis ir atšķirīgas. Mums ir atsaistītie maksājumi. Eh, Vācijā bet citās valstīs Eiropā joprojām tiek izmantot sasaistītie maksājumi. Un uh, būtu taču tomēr uh, jāpanāk šādu maksājumu atcelšanu. Un uh, būtu nepieciešams sociāla es atvainojos, visaptverošu pieeja saskanējot gan vidus, gan sociālos aspektus. Mēs zinām, cik svarīgas ir sociālās struktūras lauku reģionos, tās ir apdraudētas, kad uh, tiek uh, slēgti uzņēmumi, un mums būtu jātīstā turpmāk KLP un jāatbalsta mazie uzņēmumi. Tāpat eh, būtu jādomā par lauksaimnieku eh, izglītošanu, eh, jo tikai astoņi procenti lauksaimnieku ir ieguvuši šādu izglītību, tā kā mēs redzam, kas daudz vēl būtu uh, veicams Eiropā. Tāpat arī ar uh, tirgus uh, struktūru ir lielas problēmas. Mums, protams, nevajag plāna uh, ekonomiku, bet uh, es uh, gribētu no jums dzirdēt, kā jūs iztēlojaties tādas mērenas KLP turpmāko attīstību. Un, protams, uh, Mums arī no politiskā viedokļa situācija ir jāsakārto, bet tāpat laikā mēs eh, nedrīkstam nekādu aizmirst par sociālajiem aspektiem un ilgtspējību. Nākamais runātais Budas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos mūsu viesiem par prezentācijām. Man ir jautājums par apdrošināšanu. Es esmu no Rumānijas. Un Rumānijā mēs esam piedzīvojuši ļoti nelabvēlīgus laika apstākļus, kas ir skārušas daudzus, skāruši daudzus laukus saimniecības, ir cietusi tikai raža, bet ir arī sagrautas ēkas vai valstī būtu jārīkojas, kā tas ir ASV, piemēram, kompensējot lauksēmnieku ciestos zaudējumus, vai arī la, valdībai būtu tikai jāsniedz papildus atbalsts mm, pēc tam, kad ir saņemta apdrošināšanas atlīdzība. Kāda Kādas rekomendācijas uh, jums būtu par uh, uh, šādu politiku, kā tiek īstenota ASV, lauksaimnieki vēlētos saņemt lielāku valsts atbalstu. Un būtībā daudz kas tiek sagrauts, tas, kas uh, tika radīts pārējais periodā, un kādi jums būtu politiski ieteikumi šai kontekstā? Tagad vārds Hoibušas kundzei. Paldies priekšsēdētāji par, pateicos arī mūsu viesiem par viņu uzstāšanos. Profesore Henesijai man ir jautājums. Jūs runājāt par četriem ilgtspējības aspektiem. Es atceros Kārla Faiknberga ziņojumu, kurš pārstāvēja Eiropas komisijas domnīcu, un viņš runāja par trim aspektiem runāju šajā kontekstā, bet jūs minējāt arī vēl inovācijas. Un būt manā skatījumā inovācijas vienkārši ir līdzeklis, kā sasniegt trīs uh, uh svarīgākos ilgtspējības aspektus. Un mans jautājums būtu tāds. Mm Eh, uz viena no slaidiem bija rakstīts, ka mēs varam pārvaldīt tikai to, ko mēs varam izmērīt, tam es piekrītu, vai esat padomājusi par to, kādus rādītājus mēs varētu noteikt, lai izvē, izmērītu ilgtspējību un pēc tam varētu veikt salīdzinājumus. Un uh, viens jautājums arī profesoram Matisam. Pēc, uh, jūsu prezentācijas mm, iznāk tā, ka eh, Kanādā tiek sniegts atbalsts eh, lopkopības produktu tirgumu vai šeit tiek eh, cenas atbalstītas ar maksājumiem vai nekā tas tiek darīts. Un tālāk jūs runājāt arī par uh, riska pārvaldību, par eh, četriem eh, risinājumiem, par eh, to, ka tiek kompensēts rāžas zudums, nodarītais kaitējums, un es diezgan grūti varētu iedomāties šādu vispārīgu risinājumu Eiropā, jo ja tiktu izlīdzinātas cenas, tad tas sagrautu uh, tirgu. Un, ja, piemēram, uh, ir runa par desmit uh, centu piemaksu, tad Vācijas apmērā tas jau maksā miljārdiem eiro, un to būtu grūti iedomāties, kā tas varētu darboties. Un, uh, Eh, apdrošināšanas sistēma arī darbojas tā, ka visi tajā iemaksā un uh, saņem atlīdzību salīdzinoši nedaudz. Tad tas viss tiek izlīdzināts. Un, uh, protams, ir uh, jādomā par to, kā saskaņot pieprasījumu ar piedāvājumu, bet tas jūsu prezentācijā neizskanēja. Tagad vārds uh, deputātam Jāram. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos mūsu viesiem par viņu prezentācijām. Uh, un um, runājot par uh, šo kopējo pieeju un uh, Uh, konkurētspējas nodrošināšanu. Un uh, jautājums, vai mēs varētu kaut kādus tādus vienotus pamatus uh, šeit veidot, runāt par KLP. Tiek tagad runāts par KLP nākotni, ir dažādi priekšlikumi, piemēram, izveidot trešo pīlāru. Uh, citi saka, pietiek ar vienu pīlāru, un citi atkal uzskata, ka ir jānodala KLP no lauku attīstības. Tālāk par patērētāju aizsardzību. Vai tā ir nepieciešama? Um, dažreiz mēs aizstāvam savus ražotājus, citreiz uh, nē, kā nu kurā nolīgumā ir atšķirīgi, piemēram, uh, vides standarti, kā jūs to skatāties, un trešais jautājums. Uh, Austrālijā uh, lauksaimniecībā pastāv ģimenes uzņēmumi, bet cik lieli ir šie ģimenes uzņēmumi vidēji? Pana posła Agniu. Agniu kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Par pirmo prezentāciju gribu teikt, ka klimata pārmaiņas ir jāiekļauj pirmajā pīlārā. Es nesaprotu, ko tas nozīmē, jo pirmajā pīlārā ir tieši maksājumi lauksaimniekiem. Kā nu, tad iznāk, ka it kā lauksaimnieki varot mainīt uh, klimātu pasaulē. Nu, šeit nekādi paskaidrojumi netiek sniegt un prasīt. Tālāk jūs runājāt par CO2 kā par galveno siltumnīca efekta gāzi, bet kādēļ tikai par to nākamais punkts - ūdens. Jā, tas ir eh, resurss, kas ir eh, pieejams ierobežotā apjomā. Bet, protams, ir jāizmanto racionāli. Bet, kā jūs uh, varbūt zināt, es uh, nepiekrītu tam, ka lauksaimnieki spēj mainīt laika apstākļus pasaulē. Tālāk par otro prezentāciju. Šeit bija pārskata tabula par to, kā valstis atbalsta lauksaimniecību. Es gribētu šo dokumentu arī saņemt, un man ir jautājums par uh, vienu no nu, jūsu slaidiem, kur ir teiks, ka Jaunzēlande praktiski neatbalsta lauksaimniecību, bet šis viens procents tad e, laikam rāda 80% tirgus kropļojumus. Es nesaprotu, kā tas vispār var notikt, jo e, lauksaimnieki savus ražojumus pārdodu patērētājiem, un tie nu vai nu pērk vai nepērk šos ražojumus, un kā tur vispār to visu var ietekmēt sas, subsīdijas. Un uh, man bija uh, jāiet uz balsošanu, uz tik komiteju četros, Un, kad es aizgāju šo komiteju, man teica, ka balsojums ir bijis trijos, bet mēs nebijām par to informēti. Es ceru, ka šīs komitejas, komitejas priekšsēdētājs tā nekad nerīkosies. Paldies! Nu, katrā gadījumā ir uz to jācer, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds Flanagan kungam bet pirms tam vēlos sveikt mūsu kolēģa Līnca uzaicināto delegāciju. Kā jūs e, zināt, jūsu deputāts ir strādājis pie ļoti svarīga ziņojuma, un viņš tiešām ļoti veiksmīgi šo uzdevumu arī veica. Un tagad vārds Flanagan kungam. Uh, Paldies! ļoti interesantas bija šīs prezentācijas. Diemžēl arī man bija jābūt budžeta kontrolas komitejā, tādēļ nevarēju noklausīties īrijas pārstāvis teikto, bet nu gan jau es vēlāk to tomēr uzzināšu. Tagad reaģējot uz mūsu Austrālijas viesa teikto par uh, ilgtspējību, kas jānodrošina domājot par mūsu bērniem. Vai jūs domājat, ka šī nākotne būtu ilgtspējīgāka, ja jūs neeksportētu uh, gaļu uz Eiropu un mēs paši šo uh, gaļu šeit saražot uz vietas? Vai jūs piekrītat man, ka tas varbūt būtu tas ilgtspējīgākais risinājums. Tālāk par, eh, gribētu sīkāk uzzināt par eh, šiem 90 95% ģimenes uzņēmumu, eh, kas ir tātad 95% un, un 5%, kam piedar uh, lielākā zemes platība. Es gribētu zināt, ko jūs domājat, uh, kā īrijas pārstāv par pašreizējo KLP modeli, kas pastāv īrijā 80% finansējuma. Uh, nonāk 20% uh, lauksaimnieku rokās, kas saražo 27-29% uh, produkcijas. Vai jūsuprāt tas ir ilgspējīgs modelis un nodrošina uh, pauģu nomaiņu? Tālāk par oglekļa kredītiem vai uh, kādam no viesiem ir viedoklis par uh, to, kā uh, lauksaimnieki praktiski varētu strādāt oglekļa neitrālā veidā, un ja tas tiek darīts, tad uh, labumu saņēma tieši zemes īpašnieks. Un uh, vai jūs uh, piekrītat uh, tam, ka uh, ir jāsaglabā dabas vērtības un ka ne visu var izmērīt naudā. Paldies! Liels paldies par jautājumiem! Maginesas kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Liels paldies komiteju un koordinātoriem par to, ka piekritāt šī uzklausīšanai. Iemesls, kādēļ aicināju noturēt šo diskusiju, bija tāds, ka mums jāpaplašina mūsu zināšanas. Uh, jāmēģina nesalīdzināt uh, situāciju tikai savā starpā, bet saprast, kas notiek pasaulē globālās politikas līmenī. Par tālākajām darbībām mums jāsaņem šīs prezentācijas, tās ir skaidrs, ļoti vērtīgas. Reizēm saistībā ar uh, lauksaimniecības politiku rodas iespējas, ka tā ir naudas sadale. Nauda ir ļoti svarīga, protams, un mums ir uh, bažas par KLP budžeta samazinājumu Brexit un citu apsvērumu ietekmē. Uh, cik ļoti ir svarīgi tas, lai tātad, cik ļoti svarīgi ir šī nauda politikas mēķu kontekstā un ekonomikas politikas stratēģijas, kā izskatās, vai mums vajag vairāk, mazāk, eh, tie tikpat, tātad šie budžeta apsvērumi. Otrakārt, Henisijas kundze, jūs eh, norādījāt, kādas ir problēmas ar pārtiks piegādes ķēdi, daudz no šiem jautājumiem esam risinājuši arī šeit. Uh, šī varas sadalē, citi aspekti, kādi būtu politikas instrumenti, kas vislabāk varētu risināt šīs jomas, problēmas, kur ir vislielākie šķēršļi, un vai Eiropai to vajadzētu darīt kaut kādā veidā nākamajās reformās KLP. Tālāk iesaistītās puses. Ļoti sarežģīti jautājums. Viens no runātājiem arī teica, ja jau mēs sāktu no nulles, tad mēs nebūtu šajā situācijā, kāda esam šodien. Jā, taisnība, bet tā kā sākām, sākam strādāt ar politiku, kas ir pieredzējis tik ļoti dažādas pārmaiņas, kopš pirmoreiz izstrādāja ziņojumu par lauksainiecības politiku. Kādu jūs saskatāt tagad virzienu nākotnes un kādā veidā mēs kontrolēsim šo politiku, jo viens no lielākajiem un svarīgākajiem jautājumiem ne tikai man, bet arī pārējiem, kas piešķir šo naudu, ir sasniegumi un kontrole. Viena no kritikas, uh, viens no kritikas elementiem, ko norāda mūsu interešu objekts lauksaimnieki, ir norāda, viņi norāda, ka ir pārmērīgi daudz kontroļu. Be, un ja būs mērķiecīgas schēmas un uh, šāds mm, izmērīts rezultāts, tad kontroļi būs vēl vairāk. Bet, ja mēs runājam par uh, sistēmu, kas ir uh, laikā ierobežot 3 gadi, 5 gadi, kā mēs pārliecināsimies, ka rezultāti turpinās arī pēc tam, kad atbalsts vairs netiek saņemts? Un pēdējais jautājums. Ja mums nebūtu Eiropā nekāda veida atbalsta eiro, um, lauksaimniecībai, vai šobrīd mēs izlemtu tādus ieviest? Dziękuję, pani prezydent, na tle pani wypowiedzi. Paldies. Liels paldies, priekšsēdētājs Vietniecis kundze. Atbildot uz jūsu komentāru, gribētu arī piebilst, ka šodien notiek ļoti svarīga konference, ko organizē budžeta komiteja, un tur ir paredzēta arī dažādu komisāru dalība, arī dalību valstu pārstāvi, pat ministru līmenī būs pārstāvēti, un piedalīsies arī dažādi NVO dalībnieki, vietējo um, un uh, lokālo organizāciju pārstāvi. Aptuveni 600-700 cilvēku diskutē par budžeta apsvērumiem. Arī es tur šorīt no rīta piedalījos, nu, jāsaka, bija visai sarežģīti, jo tas ir sarežģīts jautājums, mums bieži vien ir jārunā par izaicinājumiem, un paši zinām, ka bieži vien budžetu nav iespējams palielināt. Nu, un paturēsim prātā, kādas ir jā, Brexit sekas, un tādēļ šīs rezultāts, šīs situācijas kontekstā mēs nedrīkstam aizmirst par iespēju sniegt uh, atbalsta maksājumus lauksaimniekiem. Arī tas ir aktuāls elements. Bieži vien tiek runāts par KLP, bet tas notiek tādā vienkāršotā līmenī, tiek teikts, ka šie maksājumi nav efektīvi, uh, bet tādēļ ir uh, svarīgi, lai šāda veida mm, pasākumi tiktu organizēti, lai būtu iespējas kaut ko mainīt. Mēs varētu mainīt šo viedokli, jo tas ir pārāk vienkāršots viedoklis. Tas bieži vien ir saistīts arī ar informācijas trūkumu par to, kā strādā lauksaimniecības politika, kas, kā rodas lauksaimnieku ieņēmumi. Un visi zinām, ka ir problēmas ar pārtikas um, pieejamību, trūkst jauno lauksaimnieku un ir daudz lietu, kas ir atkarīgs no ārējiem apstākļiem. Par to runāja arī mūsu šodienas runātāji. Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības politika ir sarežģīts jautājums un arī tā dārgi izmaksā. Um, tas nav vienkāršs un lēts pasākums. Uh, sistematizēt to, eh, šo ļoti plašo jomu Eiropas līmenī. Mēs visi vienmēr sakām, ka vēlamies atbalstīt uh, lauku zonas, uh, mazāk aizsargātās cilvēku grupas, aizsargāt Eiropas tirgu, nodrošināt uh, drošu pārtiku patērētājiem, bet uh, kā, ja mums ir visas šīs gaidas, kā mēs uh, to panāksim, ja mums uh, nebūs vienādu identisku normu, piemēram, saistībā ar vides aizsardzību, ar ķīmiku, ķīmisko vielu izmantošanu, vēl jau vairāk runājot par um, sociālajām iemaksām un uh, lauksaimnieku um, sociālo situāciju. Bieži vien šie jautājumi tiek uh, ignorēti un uh, tā vietā tas tiek upurēts par labu nozares, industrijas interesē. Uh, Tomēr um, skatīsimies šajā realitātei, vērtēsim, kāda ir lauksaimniecības situācija, un galu galā mums visiem ir jāuzklausa lauksaimnieki, un ja viņi pie mums uh, nenāk uh, šīs atbildes sniegt, tad vērsīsimies mēs pie viņiem. sūdzības mm, lauksaimniecības komitejā mēs saņemam pietiekami bieži, bet uh, pārliecināsimies, ka arī citi šīs bažas dzird, jo ne jau tikai mēs esam ieinteresēti, un uh, šis ir uh, mūsu jautājums. Arī budžeta komiteja būtu jābūt informētai. Es atvainojos, ka man šāda um, personiska piezīme, bet vēlējos arī tagad mūsu diskusijās tomēr pieminēt šos jautājumus, par kuriem dzirdēju diskusijas no rīta. Uh, un, manuprāt, tas bija svarīgi. Tagad vēlētos uh, dot vārdu viesiem. Manuprāt, ar piecām minūtēm katram es ceru, ka pietiks. Secību varbūt izlemiet paši, lūdzu. Lūdzu. Is a problem. I travelled the furthest. Nu, man bija arī tālākais ceļš mērojums, tad nu izteikšos pirmais, un man jebkurā gadījumā arī jādodas drīz uz lidmašīnu. Izskanēja daudz jautājumu, daži no tiem bija saistīti ar manu prezentāciju. Tad, nu, varbūt uh, par KLP ļaušanā pāriem kolēģiem. Izskanēja komentārs par mm, tirzniecību globālā līmenī, Ķīnu. Jā, visi tirgi ir svarīgi. Mums jāsaprot, ka uh, viens tirgus visu neatrisinās vai nesabojās. Visi ir augās Ķīnas virzienā, 1,2 miljardi cilvēku, patērētāju. Mēs esam veikuši pētījumu. Un patiesībā tikai ļoti neliels šo Ķīnas iedzīvotāju procentuālais rādītājs var atļauties šādas uh, augstas cenas produktus. Tādēļ uh, mums jārunā par politiku kopumā, runāt par pieeja tirzniecības nolīgumiem. Un jā, uh, ir jāatrod līdzsvars līgumos globālā līmenī. Tik uzdots jautājums par Austrālijas lauksaimniecības apjomu, izmēru un arī tātad īpatsvaru. 4331 hektārs vidējās saimniecības izmērs Austrālijā ja tā padomā, iespējīgi šķiet, ja mēs domājam par 4000 hektāriem Eiropas tādas ainavas, nu, ļoti ienesīgi varētu būt, bet, ja raugāmies uz Austrālijas kartu, tad pārsvarā vidū centrā šim kontinentam ir tūkstnes, tādēļ 4000 hektāru smilšu, nu, neko daudz neienes, tādēļ ir nepieciešams plašas ganību teritorijas. Uh, Tādēļ, jā, mums uh, visai dārgs ir tas pasākums, kā lauksainiecība komā. Flanagan kungs, jūs uzdevāt ļoti interesants jautājums, augsto vērtēju. Komentāri par uh, pārtiku bieži vien ir jādzird nozars pārstāvjiem. Mēs kā nozars asociācija esam milzīgi strādājuši, mēģinot identificēt, kāda ir uh, transporta ietekme Dati par eh, to, kādas teritorijas ir eh, ceļojusi pārtika, kādas attālums tā ir ceļojusi, tad ir dažādi. Transpo produktu transportēšanas efektivitāte patiesībā sniedz mazu pienesumu šai ražošanas sistēmā. Nu, piemēram, tēliņš piedzimst ir milzīgs, eh, tātad šīs ieguldījums, tā skaitā barība, uh, kas ir jāņem vērā. Un ja mēs domājam, kā lauksainiecības nozare var būt ilgspējīgāk, tad transportēšana produkta beigās ir patiesībā mm, patālu šajā sarakstā, ne pirmajās vietās. Mēs bieži vien runājam par to, ka produkts ir jāpatērē uz vietas, bet Austrālijā, diemžēl, ir sekojoši. Uh, Uh, lielopa patērētājs, uh, cik bieži viņš ēdīs lielopa mēli, nu nepārāk bieži ir šādi produkti, kurus, diemžēl, mēs konkrētā tirgu nepatērējam, tādēļ mēs nevaram tos tirgot. Nu, um, cā, cāļu kājiņas um, Austrālijā. Um, Tās nenotirgosi, Ķīnā tās uh, tirgojas labāk nekā cāļa filējas. Nu, attiecīgi katram produktam jāmeklē labākais tirgus. Statistikas datu par uh, Uh, korporatīvajām saimniecībām man konkrēti nav, bet varu tikai teikt, ka ABS, Austrālijas statistikas biroja dati norāda, ka ģimenes saimniecības sniedz uh, nes krietni lielāku peļņu nekā korporatīvās lauksaimniecības. Iemesls ir tāds, ka mūsu valstī ir sarežģīti nodarboties ar lauksaimniecību. Nu, tika runāts par dārdzību. Austrālijā ir 26 miljoni lopu. Uh, 200 miljoni Brazīlijā, 26 miljoni visā milzīgajā Austrālijā. Tādēļ, nu jā, apstākļi ir ļoti sarežģīti. Nu, piemēram, um, tikai žogu uzlikšana saimniecībās jau tas ir pilnlaika darbs. Tādēļ ģimenes saimniecības Austrālijā vienmēr darbosies ar pēļņu. Kamēr vien nu tam ir nepieciešamās zināšanas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! Nu, es varbūt atpakaļ uh, ejošā secībā. Sākumā Maginas skundzes jautājums. Ja nebūtu KLP uh, vai lauksaimniecības atbalsta politika, vai mēs to tagad ieviestu? Manuprāt, tas saistīts ar mūsdienu izaicinājumiem. Izaicinājumi ir ļoti atšķirīgi nekā brīdī, kad tika izveidota Eiropas Savienība. Ir jārunā par klimatu pārmaiņām, bioloģisko daudzveidību, dzīvnieku labturību, vai visus šos uh, izaicinājumus varam pārvarēt bez lauksaimniecības atbalsta. Uh, Mēs varētu noteikt ļoti striktus uh, ražošanas standartus uh, lauksainiekiem, bet tam būtu augstāks ražošanas izmaksas, un vai nu patērētāji vairāk maksātu par Eiropā ražoto pārtiku, vai arī tomēr mēs lemtu atbalstīt lauk lauksaimnieks. Tas ir lēmums, kas mums būtu jāpieņem, bet manuprāt, visus šos izaicinājumus ar regulējumu vien būtu grūti atrisināt. Jūs jautājat par rodiem, robiem politikā un risinājumiem. Mēs runājam par klimatu pārmaiņām pirmajā pīlārā, arī tas bija vēlāk izskanējis jautājums, kā tad to paveikt. Ir bijušas um, ievērojamas investīcijas pētniecībā, attīstībā un ir daudz lauksaimniecības prakšu un tehnoloģiju, ko var izmantot, lai samazinātu lauksaimniecības negatīvo ietekmi uz vidi. Seg gāzes, oglekļa pēda, uh, visu emisiju un tātad šī negatīvā ietekme kopā apkopota. Manuprāt, prak, lauksainiecības prakse papildus tehnoloģijām, kas var samazināt pārtikas ražošanas uh, negatīvo ietekmi un paralēli kopā ar pirmā pilāra maksājumiem, manuprāt, būtu ceļš. Flenigena kungs jautāja par sadalījumu īrijā 8 20% lauksaimnieku saņem 8% budžeta, bet viņi saražo vairāk nekā 20% pārtikas, un viņi aizņem krietni vairāk teritorijas. Tad, nu, jādomā, ko vēlamies sasniegt. Uh, Ja vēlamies uh, cīnīties ar uh, tirgus traucējumiem, nodrošināt uh, tādu nodrošinātību, tad ir jābūt šai sasaistē ar maksājumiem, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim nodrošināt vides aizsardzību šajām teritorijām. Manuprāt, tādēļ šie maksājumi ir saistīti ar teritoriju un situācija ir tāda, kā tā ir. Īrijā šīs diskusijas esam noturējuši arī visā Eiropas Savienībā pēdējās KLP reformas laikā, un cerams, ka nākamās reformas ietveros mēs varbūt iesim uz papildus konverģents Eiropas Savienības līmenī. Vēl daži jautājumi. Inovācijas, kādēļ tās parādās pie ilgspējības definīcijas? Tas bija balstīts uz ļoti garā pētniecības projektu par ilgspējību, ko veicām īrijā, sadarbojoties ar Eiropas partneriem. Vērtējām ilgspējību saimniecību līmenī, atklājām, ka daudzas saimniecības varētu būt ilgspējīgas tīri ekonomiskā kontekstā un vides kontekstā, bet ja vien tās neturpinās pielāgoties jaunajām tehnoloģijām un inovācijām, tad nākotnē tas vairs nebūs ilgspējīgs. Tādēļ lauksainiekiem ir jāmainās arī nākotnē, tas ir būtisks ilgspējīgs elements. Tas liek nonākt pie jautājuma, kā to pētīt. Mēs veicām Eiropas projektu, ko, izma, ko finansēja arī apārsni 2020, aplūkojām kopējos Eiropas Savienības datus, uh, Pilotu projekts tika īstenots 1500 saimniecībās, un rezultāti bija interesanti par to, kāda veida dati jāievāc, lai vērtētu ekoloģisko pēdu, ūdens izmantošanu, to, kā lauksaimnieki vērtē savu dzīves kvalitāti, jauno lauksaimnieku piesaisti šai profesijai un tā tālāk. Mēs no pirmajiem jautājumiem, kas izskanēja, jautājums bija interesants. Manā prezentācijā bija slaids par politikas robiem Tur bija veselība iekļauta, mm, izņēmu, iekļāvu atpakaļ. Nu, es īsti nezinu, vai jūsu komiteja ir tā aktuālākā, bet manuprāt, tā ir pietiekami aktuāla arī šeit. Pētniecības projekti, kas tika veikti Korkas universitātē, mm, piemēram, zāle, kas tika izmantota lobarībā, mēs domājam par ekonomisko aspektu, kādas tam ir sekas. Uh, un uh, zinātnes kolēģi domā par uh, produktu izstrādi, pārstrādi, un medicīnas kolēģi savukārt domā par uh, tātad to, kāda ir šai barotajai zālē ietekmes cilvēka veselību beigās. Tas vienas universitātes ietvaros parāda šo kopējo modeli ekonomiku no vienas puses, uh, pārtikas kvalitāte, no otras puses sociālai aspekti, no trešās. Un, manuprāt, ja būtu politika, kas varētu aptvert visus šos aspektus, tas būtu vienkārši lieliski, bet nu, viegli tas nenāksies. Paldies! Thank you, chairman. Paldies, priekšsēdētāji! Jautājumu bija daudz, atbilžu varbūt būs mazāk. Es arī atpakaļējošā secībā pēdējais jautājums. KLP, vai ja tā šobrīd nebūtu, mēs tādu piedāvātu? Varu piekrist kolēģei. Izaicinājumi ir mainījušies mūsdienās, tomēr arī te jāatgriež pie manas prezentācijas pirmā slaida. Gribam, lai lauksaimnieku dzīve zaļum plaukst. Tur neviens neiebilst, bet kā to paveiksim? Vai mēs palīdzām uh, Um, nodrošināt konkurētspēju un ienesību zemu izmaksu lauksaimniecības produktiem, vai viņiem ir šīs iespējas nonākt pie šāda rezultāta, nu, piemēram, kā piemērs Austrālijas gadījums. Bet Eiropas gadījumā tas izaicinājums ir tāds, ka mums ir ļoti dārgi ražotāji, jo viņiem ir ierobežojumi. Vēlamies, lai viņi tomēr turpina nodarboties ar profesiju, lai zeļu un plaukst, un kā to paveikt. Uh, ir jāraugās uz abiem šiem modeļiem, un ja mēs tos pretnostatām, tad, nu, redzam, ka ir problēmas. Ja man jautātu, es teiktu, nu, ja šie lauksaimnieki sastopas ar ierobežojumiem, problēmām, tad vai nu ierobežojumi jāsamazina, vai jāatrisina tas problēmas cēlons, vai arī jāpalīdz cilvēkam sadzīvot ar problēmu. Ja problēma ir tirgus, uh, Uh, iespējas, tad, manuprāt, varam dot uh, lauksaimniekam subsīdijas, lai šādi apietu to problēmu. Ja problēma ir saistīta ar nacionāliem ierobežojumiem, nu, tad nevar nekādā veidā atrisināt šo problēmu. Tad ir jāsniedz kompensācija lauksaimniekam. Ilgtermiņā jānodrošina maksājumi, nu, piemēram, par vides apstākļiem, un tad uh, savā ziņā šie ierobežojumi kļūst par iespēju Tā būtu viena lieta. Otra lieta. Vai šāda veida maksājumi ir laba ideja vai nav? Šādi nestandarta, ne, necikliski maksājumi. Ja mēs runājam par svārstīgumu, kurš tad uh, to visu risinās? Lauksaimnieks būs tas, kurš uzņemsies šo spriedzi, viņam varbūt pietaupīt nedaudz naudiņas nākamajam gadam, bet tad tas svārstīgums tādiem milzīgiem viļņiem vai varbūt atbildība zināmā mērā jāuzņems. Uh, patērētājiem vai piegādes ķēdēji, nu, vai arī katastrofāli gadījumi, kā piemēram to norādīja Rumānijas gadījumi, pie, piemērs, tad nu, varbūt reizēm valdībai ir jāievē, jāiejaucas un valstī, nu, šādā veidā jāizrāda sabiedrībai solidaritāte, bet ir jābūt pareiziem stimuliem. Ja valdība sākumā saka, nē, nu, jebkurā ja gadījumā mēs jūs izglābsim, lūdzu drošības tīklus visiem gadījumiem, jebkāda veida problēmām. Uh, Ja šāda veida cenu līmenis tiek noteikts pārmērīgi augsts, tad nu, kādēļ kādam privātai pusei izrādīt jebkādu solidaritāti ar piegādes ķēdi, ja vienmēr valdība valsts izklāps? Tādēļ šāda pieeja, manuprāt, nav laba ideja. Te mums jāatgriežas pie Eiropas politikas, kas riskē ar pārmērīgu pie, piedāvājumu, jo zemes, zemes cenas pārsvarā nozīmē to, ka piedāvājums ir pārmērīgs vai pieprasījums nepietiekams, bet, nu, ideja, ideja ir līdzīga, tā tie ir tirgus pamatprincipi. Kāda tad ir risinājumi? Kāda varētu būt iespējami risinājumi? No vienas puses solidaritāte, tirgus pārvaldība, un vēl bija jautājums par kontrolēm no otras puses ir divi šie sviras elementi. Tehnoloģijas no vienas puses, pie tā strādā šobrīd komisija, uh, satelīta tehnoloģiju izmantošanu, kas mums varētu atvieglot dzīvi. Bet otra lieta, manuprāt, ir horizontālās, vertikālās koordinācijas kombinēšana. Horizontālā koordinācija izmantojot ražotāju organizācijas. Šādā veidā kopēji iznojot instrumentus tirgus kopīgā organizācija Augļkopībā ir labs piemērs. Tur ražotāju organizācijas daudzās dalībvalstīs ir atklājuši ļoti efektīvs veids, kā pārvaldīt situāciju. Bet arī vertikālā koordinācija ir svarīga, jo, lai būtu atbilstības starp pieprasījumu piedāvājumu, mums trūkst šīs vertikālās saiknes ar nozari. Un arī šeit es jau minēju vairākus piemērus, Tesco un citi īrijā arī vairāk piemēri tam ir. Ļausim tad um, šiem pilsoņiem uzņemties savu lomu, dosim viņiem papildus manevru iespējas, un, manuprāt, um, tas varbūt, tam var būt spēcīgs sviras efekts. Izaicinājumi visā Eiropā, te jāpaturprātā, ka ne visās dalībvalstīs ir identiska organizācija. Es saprotu, ka Ziemeļa un Rietuma Eiropa ir krietni labāk organizēta uh, horizontālā un vertikālā veidā nekā daļas Dienvidē Eiropas vai Austruma Eiropas. Tādēļ mums ir jādomā par to, cik lielā mērā varam izmantot šo eh, modeli visā Eiropā, domājot par kooperatīviem, veicinot eh, kooperativizāciju Eiropā kā vienu no veidiem, kā risināt problēmu. Paldies! Lielas paldies! Līdz ar to šī uzklausīšana ir beigusies. Taču Fanagana kungs lūdz iespēju uzdot vēl dažus jautājumus. Lūdzu, mūsu rīcībā vēl ir dažas minūtes. Lūdzu, arī Agņokungs piesakās. Labi, bet pavisam īsi. Attiecībā uz profesors Henesī sacītu atbilstot uz manu jautājumu par eh, īrijā esošo maksājumu sistēmu. Man ir aizdoms, ka iemesls, kāpēc es pie tā atgriežos, ir tas iemesls, ka jūs turpināt izplatīt mītu, kas ir jau ilgu laiku dzīvojis. Es vairāk, es arī tam ticēju, ka arguments, ka 20% no lauksēmnieku saņem 80% no maksājumiem, es uzskatīju, tas nozīmē. Uh, ka viņi ražo laustiesu no produkcijas, bet patiesībā mūsu pētījuma rezultāti liecina par to, ka viņi saražo tikai 27% no visa apjoma. Vai jums ir kādi citi rādītāji, jūs teicāt atšķirīgi, un tad varbūt uh, ir arī citi uh, faktori, kas tiek izmantot aprēķinos, ka tiek salīdzināts, ko vēl viņi dara, piemēram, ja viņiem ir kaut kāda savu neatkarīgā uh, uh, hidroelektrostāciju, kas arī tiek finansēta. Varbūt ir vērts ņemt vērā, ka patiesībā 20% no lauksaimniekiem saņem 80% no naudas, bet viņi saņem tikai 20, bet viņi saražo tikai 27% no visas produkcijas. Tas ir tāds kā uh, komunisms bagātiem cilvēkiem. Aņukungs, es atvainojos. <clears throat> ka atgriežos. Eh, es eh, nesaņēmu eh, atbildi savu jautājumu par 81% tirsniecības kropļojumiem. Nu, labi, tad varbūt vēlties atbildēt uz Flanagana kunga jautājumu. Uh, 20% uh, lauksaimnieks saņem 80% no uh, viss visie, mm, visi finansējumi, tie ir galvenie ražotāji. Jūs varat uh, paskatīties uz Eurostat datiem, uh, lauksaimniecības ģenerāla direktorātu datiem. Turklāt es pats esmu izna izanalizējis šo skaitļus, un es uzskatu, ka arī profesors uh, š, izmanto šos pašus datus. Lūdzu, jūs varat atbildēt. Profesori Hēnesī. Uh, Kundze, es atvainojos, es nedzirdēju, ko jūs sacījāt priekšstādātāji, nebija uzlikusi austiņas. Atbild uz jūsu jautājumu. Es esmu pārsteigta par to. Es nesaku, ka jūsu mm, dati ir nepareizi, bet es izmantoju nacionālo statistikas datus par lauksēmniecību īrijā. Un uh, mani dati ir tādi, kā tie ir, jo tie ir uh, Um, lauksaimnieki, kas vēsturiski un arī tagad saražo vislielāko produkcijas apjomu. Jā, tas, kas šodien, uh, tas, uh, ko šodien lauksaimnieki saņem, ir saistīts ar to, ko viņi saražoja 2003., 4., 5. gadā. Uh, taču jo lielāka ir zemes platība viņa īpašumā, jo vairāk arī viņi saņem. <clears throat> Jā, es saprotu, ka tas, ko viņi saņem šodien, ir saistīti uh, uh, saistīts ar to, ko viņi saņēma, ko viņi ražoja pirms 10, 11, 12 gadiem. Jā, lielākie uh, lauksaimnieki saņem uh, plašāko atbalsta apjomu, un, bet es domāju, ka tad, ja cilvēks saražo uh, būtisku preci, tad tā ir saistīta ar zemes apjomu, un, manuprāt, tas ir pareizi. <clears throat> Mūsu galvenais mērķis ir palielināt ražošanu par eh, pieņemamu cenu, un eh, gal galā sabiedrībai šīs preces ir vajadzīgas, un tāds skaidrs, ka ar šādu tiek aprēķināts šie maksājumi. Paldies par Jaunzēlandi. Tā subsidē, subsidē tikai 120 miljonu dolāru apjomā, tas ir 1%, taču no šīs summas 81% tiek izmantots tieši uh, tirgus atbalstam. Tātad skaidrs, ka tiek izmantot kropļojoši instrumenti. Varbūt, ka jums iepriekš nebija skaidri to izstāstījis. Runājot par Kanādu, Kanādā ir minimālais cenas līmenis, kas ir virs globālās cenas bet tas ir tikai daži procenti, tas nav maksājums, tā ir vienkārši cenu sistēmas izlīdzināšana. Tad tas nav kas tāds, kāds mums bija pagātnē, šis apjoms ir neliels. Magienes skundze, lūdzu. Paldies par jūsu iejūtību priekšsēdētē. Man pārsteidz tas, ka daži uh, eh, šēršļi. Uh, mm, Tika minēti klimata pārmaiņas, ūdens trūkums un tā tālāk. Taču netika minēts darba spēks. Ja jūs paraugāties uz sociālu struktūru, ar vienu cilvēku vēl strādāt, ar vien mazāk cilvēku vēl strādāt laukos. Tā ir ap, apvienotāja karalistē. Īrijā ir grūti atrast cilvēks, kas vēlētos slaukt govis. Jautājums, kā tas ietekmēs pārtikas ķēdi, šķiet, ka. Uh, Pēdējo 12 mēnešu laikā tas ir bijis vēl jau problemātiskāk nekā jebkad agrāk, kopš es šeit strādāju parlamentā. Varbūt jūs varētu padalīties savās pārdomās par darba spēku faktoru. Paldies, saka Hemesī kundze. Pievēršoties projektam, kuru minēju iepriekš, ja mēs skatījāmies uz sociālo ilgspējību, tur mēs runājām par dzīves līmeni. Uh, lauksaimnieki runāja par to, ka viņi zaudēja uh, savas neatkarības sajūtu, jo ir visādas, visādas schēmas un prasības no Eiropas Savienības puses. Es jums piekrītu, ka trūks darba spēka laukos, un ja mēs paraugāmies globālā līmenī, tas varētu kļūt par īstenu problēmu, jo ASV Kalifornijā ir sistēma, kur vairāk uh, paļaujas uz uh, ieceļojušo darba spēku, jo apstākļi ir ļoti grūti, tad mums jāapzinās, ka līdzīga situācija mūs varētu gaidīt arī Eiropā. Arī es no savas puses piebildīšu, te nav runa tikai par lauksaimniecības nozari. Austrālijā mums arī līdzīga problēma, jo visi vēlas dzīvot uh, pilsētā, netālu no plūdmalas, un neviens nevēlas dzīvot uh, valsts iekšienē. Ne un arī pārstrādes nozarē tāpat ir grūti atrast kvalificētu darba spēku. Austrālijā mums ir īpašas schēmas, eh, kas piesaist kvalificētu darba spēku, bet problēma ar vienu pastāv, tātad es jums pilnīgi piekrītu. Vēl vēlos papildināt. Es domāju, ka līdz ar to, ka gaidāms ka lauksaimniecības nozara tiks robotizēta. Paldies, turpin priekšsēdētājs, paldies visiem dažu komentāru no manas puses. Tā tad kopēja lauksaimniecības politika nevarētu teikt, neņem vērā zināmas situācijas. Ir maksājumi, kas ir piesaistīti ražošanai. Tāda iespēja pastāv. Visas dalībās to neizmanto, tad šī iespēja pastāv un tā ir nepieciešama. Šis atbalsts ražošanai ir būtisks. 30% <clears throat> ir paredzēti zaļināšanai. Zaļināšana neatiec tikai uz mazajām lauksaimniecībām, tās viņiem atvieglo uzdevumu. Turklāt tiek uzsvērti vides aspekti, ir šīs prasības, nodokļu maksātāju līdzekļi šādi tiek izmantot, nu, situācija nebūtu nav tik vienkārša. Mm, situācija arī atšķiras no tās, kāda bija pagātnē. Tiek kritizēta kopējā lauksanīsas politika, jā, protams, šo kritiku arī mēs dzirdam, un mūsu priekšteči arī pie tā ir strādājuši. Daudz deputāti arī iepriekšējā sasaukumā strādāja parlamentā. Mēs esam uh, daudz panākuši. Nevarētu teikt, ka simtprocentīgs progress ir panāks, taču vēl situācija ir maināma. Tā tad, domāju, esam pabeiguši šo ļoti svarīgo viedokļu apmaiņu. Mm, mums ir svarīgi, esam dzirdējuši šos argumentus, tie ir noderīgi mūsu debatēs. Ļoti bieži Mūsu komitejā izskan tie paši argumenti, tās pašas problēmas, kas jau dzirdēti agrāk. Svarīgi, ka mēs par to varam runāt ar citām Eiropas Savienības institūcijām, starptautiskiem spēlētājiem. Mums ir nepieciešama kopīga darbība, lai varētu paskaidrot, kas ir kopējā lauksāmniecības politika. KLP nav tikai uh, budžeta pozīcija, tas ir kas tāds, kas saistīts ar patērētājiem, ar visu Eiropas Savienības budžetu. Ir daudz cilvēku, kas vēl šodien domā tāpat, kā mm, domāju pirms 10-20 gadiem, kaut arī situācija ir mainījusies. Es atvainojos, ka es teicos tā kā personiskāk, tagad pateicos ekspertiem, kas bija mūsu viesi. Liels paldies, ka mums bija tas gods uh, jūs uzklausīt. Un tagad mēs pāriesim pie nākošā darba kārtības punkta. Es nezinu, vai tas uh, jums ir patīkams vai nē, spriediet paši. Mūsu mm, vērtīgā Helēna kas daudzus gadus ir strādājis sekretariātā, dosies prom uz transporta komiteju. Vēlamies viņai pateikties par eh, visu, ko viņa ir paveikusi līdz šim, lai jums veicas nākotnē. Ceru, ka jūsu jaunais amats jums būs interesants. Un tikko jums ir brīvs brītiņš, nāciet pie mums lauksaimniecības komiteju. Mēs vienmēr ar prieku jūs šeit sagaidīsim. Būsim priecīgi jūs redzēt atkal un mēs tiešām atvērtām rokām jūs gaidām atpakaļ. Liels, liels paldies par visu jūs līdz šim paveikto darbu! Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Może pani pozostać z nami. Vēlreiz liels jums paldies. Jūs varat palikt mūsu vidū, ja jums eh, nav citu pienākumu. Nu, ja vēlaties doties prom, arī to es sapratīšu. Tad liels paldies! Esmu pārliecināts par to, ka mums vēl būs citas iespējas tikties dažādās sanāksmēs. Es aicinu jūs palikt mūsu pusē, lai iestātos par lauksaimniekiem, lauksaimniecību, jo lauksaimnieku veiktais darbs ir svarīgs patērētājiem, kas labs lauksaimniekiem, labs arī visiem, ja mēs visi esam patērētāji. Oh. Państwa, jeśli nie ma potrzeby przerwy, jeszcze... Dargie kolēģi, ja jums nav vajadzīga pauze, tad vēlreiz vēlos pateikties Helēnai, kas ar vienu ir bijusi ļoti sirsnīga, smaidīga. Taču ir arī labi. Uh, sadarboties ar jauniem ekspertiem. Pārējiem pie nākoša darba kārtības punkta Ungārijas un Vācijas delegāciju lauksaimniecības un zivsaimniecību padomē izklās par Eiropas deklarāciju par soju. Mm, bija sanāksme jūnijā, un tagad mūsu eksperti pastāstīs par to, kā tur bija secinājumi. Tur arī tika runāts par mm, pākšaugu ražošanas iespējamo palielināšanu. Jo proteīna jautājums ir ļoti svarīgs, īpaši cilvēku pārtiks kontekstā un arī dzīvnieku pārtiks kontekstā. Mūsu eksperti par to pastāstīs. Viņus ir aicinājis mūsu kolēģis Donanons. Viņš, kā zinām, gatavo ziņojumu par šo tematu. došu vārdu Nanokungam, lai viņš mums uh, pastāstītu par šo tēmatu, un tad dosim vārdu mūsu viesiem. Jūsu priekšlikumu koordinātori ir pieņēmuši, un šī apsvēruma dēļ mums šodien ir iekļauts šīs darba kārtības punkts. Dodu vārdu Nanokungs. Paldies, priekšstādātāji. Ceru, ka tas, ko teikšu es, nebūs pretrunā tam, ko teiks eksperti. Es no sirds pateicos ekspertiem, ka viņi uz, pieņēmuši mūsu uzaicinājumu pastāstīt mums par proteīnu tematiku. Jā, šis jautājums jau ļoti sen ir uz Eiropas diskusiju galda, ja tā varētu teikt. Šodien mēs pieskarsimies jautājumam par proteīnu cilvēku pārtika un dzīvnieku barībā taču mēs te nerunāsim par citu problemātiku saistībā ar vides un klimata aspektiem. Tāpēc šodien eh, ir pamats domāt, ka proteīna temats Eiropā ir svarīgs, un tas, manuprāt, būtu jāizvirza par centrālo jautājumu plašākā kontekstā. Uh, enerģijas un proteīna jautājums ir būtisks pārtikas kontekstā. Un proteīns <clears throat> dārzeņu vai gaļas kontekstā arī ir svarīgi. Mūsu lauksēmniecība KLP ietekmē ir mainījusies, lai mums būtu atbilstoši pārtika. Izēvielu jautājums ar vien ir būtisks, Un e, īpaši te ir jautājums par transportu, par pārviet, pārtikas pārvietošanu. Un te ir mm, novērojama ietekme uz klimatu un uz videti, vidi. Proteīna tematika ir sarežģīta. Tā atrodas nu, skatāma mm, divu citu kontekstu, e, jautājumu kontekstā. E, pārtikas nekaitīgumam jautājums un vides jautājums. Pā, uh, eh, pākšaugi ir svarīgi arī uh, ehm, uh, eh, lopkopībā, un pēdējo gadu laikā ir pat novērojams uh, saspīlējums uh, šai jomās, un tas skatāms uh, demogrāfisko problēmu uh, kontekstā vairākos pasaules reģionos, un te īpaši nozīme ir arī proteīniem, proteīniem kas gūstams no gaļas. Ķīna eh, eh, gūst gaļu no eh, lielākā gaļas ražotāja Brazīlijas. Un līdz ar to arī mums var pietrūkt proteīna. Uh, masīvi invest, investējot um, uh, ostu transportā un uh, pārstrādes uh, uh nozarē. Um, gaļas vajadzībām uh, mums ir liela konkurence. Turklāt uh, tiek uh, grauta uh, augsne un uh, tiek izsirsti Amazonas meži uh, Brazīlijā, un līdz ar to prasības uh, tāds, kāds mums ir mums, uh, kāds tas ir mums attiecībā pret vidi Brazīlijā netiek ievērots. Slāpekļa. <clears throat> uh, īpatsvars ir uh, ļoti pieaudzis, un tas ir uh, Uh, kļuvis par uh, ievērojamu um, augu uh, sintēzes ražot aspektu, kas ietekmē arī vidi. Turklāt uh, uh, augi ražo daudz CO2 un arī ietekmē uh, slāpekļa īpatsvaru. Un, uh, slāpekļa ietekme ir trīsreiz lielāka nekā CO2 ietekme šajā gadījumā. Tāpēc uh, <clears throat> ir uh, jāveicina pākšaugu audzēšana, jo tas ir eh, vienīgais augs, kas uh, var izmantot gaisā esošo slāpekli. Turklāt no slāpekļa var veidot arī um, mēslojumu ir vērts izskatīt eh, iespēju, kas paredzētu ilgspējīgi audzēt pakšaugus, un tā tiktu piešķirta lielāka manevra telpa eh, gūt eh, proteīnu no augiem. Eiropas Savienība izvirza tālajošus mērķus proteīna ražošanā. Un nu, te ir jādomā par kultūrām, kas uh, izmantojams gan uh, dzīvnieku barībā, gan cilvēku pārtikā. Un īpaši jāņem vērā pākšaugu uh, eh, ražošanas palielināšana, jo, kā es jau minēju, uh, šie augi izmanto gaisa esošo slāpekļu. slāpekli. slāpekli. Kā šie augi ir ražojami visa gada gaitā. Un te varētu arī dažādot, <clears throat> izmantojot gan soju, gan arī citus pākšaugus. Un arī jāpalīdz uh, uh lauksēmniekiem pievērsties uh, šai pākšaugu ražošanas nozarei. Un eh, tad ir īpaši jādomā par to, kādi mm, apstākļi ir vajadzīgi pakšaugu ražošanai. Ir jāveicina precizitātes lauksaimniecība, eh, lai izvairītos no mm, resursu izniekošanas, jāatbalsta visa veida inovācijas un uh, um, lietišķās pētniecības uh, iniciatīvas. Jā, jāveicina loģistika, uzglabāšanas iespējas un uh, transporta iespējas. Daudzas kopienas uh, uh, politikas, kas ir vērstas uz proteīna ražošanu, ir jāapvieno. Uh, KLP ir eh, viens eh, no labākajiem risinājumiem pirmā pīlāra ietvēros eh, sarināšanas maksājumi <clears throat> un atsaistīšanas maksājumi. Ir jāpareic vēl operatīvi risinājumi, bet arī pasākumi tādi kā klimata pasākumi un lauksaimniecības pasākumi. Te ir sev jāuzdod jautājumu par KLP nākotne, jāparedz īpaši atbalsts konkrētām kultūrām, jāparedz obligāti <clears throat> nacionālie plāni, mm, um, augu proteīna ražošanā jāatbalsta konkrētas nozares. Tāpat arī jāveicina digitālā, digitālie aspekti lauksaimniecības atbalstam. Pētniecības politikā jau tika minēts, <clears throat> tāpat arī novatoriskie un attīstības aspekti ir būtiski. Nu, jāveic arī veiktā darba pārskats. Pastāv risks, ka mums pietrūks proteīna, tad kāpēc gan, lai mēs nesadarbotos ar Ukrainu, kas ir uh, kaimiņš, kas gatavs ar mums sadarboties, mēs arī varam panākt vienošanos, vienošanās ar šo valsti. Es mēģināšu, um, tā sakot, um, pabeigt savu uzstāšanos. Tūkstoš deviņsimt deviņdesmit otrajā gadā pieņemtais nolīgums, uh, kas ir arī iekļauts ESAU uh, paspārnē, paredz īpašus noteikumus augu proteīnu ražošanā. Vēlos sacīt, ka esmu gatavs uzklausīt kolēģis, lai pagātnātu man ziņojumu, un skaidrs, ka ir nospāžas, ka tas varētu atšķirties no manējām. Es esmu daudz uh, saticies ar ekspertiem, ar ražotājiem, arī eksperimentālās lauksaimniecībās esmu bijusi. Un esmu izskatījis iespējas, kas var veicināt proteīna, augu proteīna ražošanu Eiropā un uzskatu, ka ir labi risinājumi, lai mūsu eh, neatkarību proteīna jomā Eiropā padarītu lielāku. Paldies! Paldies! Eh, jūs esat arī šīs tikšanās iniciators, esat eh, referents par šo jautājumu un Tagad sveicu mūsu viesus. Vispirms Istvāns Naģ no uh, Ungārijas lauksaimniecības ministrijas un ir arī Vācijas lauksaimniecības uh, ministrijas pārstāvis pie mums ieradies. Lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. kolēģis, eh, kolēģi Nēman, dāmas un kungi, man ir eh, liels gods eh, jūs iepazīstināt Eiropas parlamentā ar šo deklarāciju, ko ir parakstījušas 14 dalību valstis par uh, olbaltumu uh, proteīnu kultūru audzēšanu. Ungārija iestājas par pašnodrošinājumu ar proteīnu augiem. Pēc, uh, tātad mēs esam parakstījuši Donavas deklarāciju un Eiropas deklarāciju par soju. Šis, pro, uh, tā, uh, šo procesu ierosinājas 12. jūnijā Vācija un Ungārija lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes ietvaros. To parakstījis ir arī uh, Somija, Grieķija, Nīderlanda, Luksemburga, Horvātija, Vācija, Itālija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija. Uh, Parakstīšana notika Ungārijas uh, pastāvīgā pārstāvniecībā. Parakstītāji ir uh, šo valstu lauksaimniecības ministri. Tas ir liels uh, sasniegums, ka 14 valstis atbalsta šo kopīgo iniciatīvu. Ungārija savā lauksaimniecības politikā uh, atbalsta proteīna augu audzēšanu lai nodrošinātu uh, proteīnus dzīvnieku uh, varībai, uh, kuri nesatur uh, ģenētiski um, modificētus organismus. Tas ir būtiski domājot par pārtikas nekaitīgumu, tāpat pilsoņus arī uh, interesē tās, ko viņi ēd. Ir uh, jānodrošina uh, tāda lauksaimnieciskās ražošanas prakse, kas uh, saglabā augsni, kas nenodara kaitējumu bioloģiskai daudzveidībai un palīdz uh, saglabāt resursus. Lauksaimniekiem ir uh, jāievēro ilgtspējīgas lauksaimniecības nosacījumi, uh, jo pretējā gadījumā cietīs gan ilgspējība, gan konkurētspēja. Tā ir uh, ražošana neizmantojot ģēmo. Mēs esam apstiprinājuši proteīna augu programmu, uh, akcentu liekot uz pākšaugiem. Šis aspekts tāpat ir svarīgs, uh, domājot par KLP zaļināšanu šīs politikas viens pīlārs ir tā saucamās ekoloģiskās fokusu zonas vai fokusu teritorijas. Lauksaimnieki var eh, šajās eh, teritorijās audzēt eh, tādas kultūras, kas uzlabo augsnes kvalitāti. Ir arī svarīgi ka lauksē Eiropas komisija ir noteikusi ierobežojumu šīm ekoloģiskajām teritorijām, tajās nedrīkst izmantot augu aizsardzības līdzekļus, lai uh, palielinātu šo teritoriju pozitīvo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Ja tiek aizliegts izmantot augļu aizsardzības līdzekļus, tas var uh, ietekmēt arī pākšaugu audzē, audzēšanu. Uh, uh, Tātad uh, Ungārija atbalstu šādām teritorijām ir palielinājusi no 3 līdz 5 procentiem, sasniedzot 13 procentus pagājuši gadu. Un vēl uh, ir atrasta iespēja piešķirt divus papildu procentus no uh, lauksaimniecības budžeta. Visi šie līdzekļi tiek apgūti pilnībā. 2013. gadā Ungārijā tika apstiprināta proteīna augu programma, lai nodrošinātu sojas audzēšanu, neizmantojot ģēmo. Eiropas Savienībā ir nepieciešama konkurēt spēja proteīna augu audzēšanas politiku, izmantojot viestējos resursus, lai mazinātu atkarību no sojas importa. Nacionālām uh, proteīna programmām ir uh, jāpievērš uzmanība tam, kā audzēt kultūras bez ģēmo, tāpat meklēt uh, alternatīvus uh, dzīvnieku barības veidus. Tāpat nodrošināt arī augsnes aizsardzību. Sākumā mēs pievērsām uzmanību ģēmo kultūru apjomu samazināšanai, un šis process turpinās ģēmo eh, soja tiek aizstāta ar alternatīvām kultūrām, piemēram, eh, lauka pupas, lucerna un citām. Mums ir arī jāpārveido sava praktiskā darbība, lai mēs būtu mazāk atkarīgi no uh, pasaules tirgus jo gan Eiropā, gan pasaules mērogā ar vien pieaug pieprasījums pret uh, proteīna augiem. Tāpat jādomā par oglekļa bilances uzlabošanu un par to, kā samazināt herbicīdu izmantošanu. Tāpat ir arī iespējams samazināt slāpekļa minerālu mēslu izmantošanu, jo šīs kultūras piesaista slāpekli no gaisa. Un līdz ar to varam uzlabot arī uh, resursu izmantošanas efektivitāti. Mēs atbalstām arī inovāciju, uh, Uh, un uh, loģistikas attīstību ražošanā un domājām par uh, vienotu ražošanas ķēdi. Tāpat pievēršam lielu uzmanību reģionālai specifikai, gan augu aizsardzības jomā, gan uh, pārtikas rūpniecības jomā inovācijas eh, ir nepieciešams, lai aizstātu importēto soju ar citām kultūrām. Tagad par eh, šo deklarāciju. Lai veicinātu uh, proteīna augu izmantošanu lobarībā un atteiktos no ģēmo izmantošanas, ir nepieciešams veicināt ilgspējīgu tehnoloģiju izmantošanu. Otrakārt, ir jāatbalsta rapšā, salpuķu izmantošanu dzīvnieku barībā. Arī tie ir svarīgi proteīnu avoti. Mēs esam uh, izveidojuši juridisko, tiesisko pamatu uh, marķējumam uh, bez GMO. Vēl viens svarīgs pasākums ir uh, pētniecības atbalstīšana šai jomā jaunu šķirņu selekcija. Arī eh, tā ir daudzsološa joma. Eh, jaunu proteīnu augu radīšana, izmantojot modernās tehnoloģijas. Tāpat arī plašāk proteīna augu izmantošana lauku, eh, lobarībā. svarīgi ir arī eh, veikt eh, pētniecības projektu analīzi. Un galvenais mērķis ir eh, aizstāt ģēmo soju lobarībā ar citiem, citām kultūram. jārosina lauksaimnieki izmantot augu, segu, sekus atvainojos, un arī uh, uh, jānorāda uz to, ka pakšaugiem ir uh, pozitīva ietekme uz vidi un augsnes kvalitāti. Mums ir jāveicina uh, Uh, ilgtspējīgu ražošanas metožu izmantošanu lauksaimniecībā, lai nākotnē samazinātu Eiropas atkarību no sojas importa no uh, Dienvidamerikas. Mēs aicinām Eiropas komisiju atbalstīt šo procesu, uh, komisārs Hogans jau ir izteicis solījumu un cerams, ka viņš to arī pildīs. Paldies, lūdzu. Godātais priekšsēdētājs, godātie uh, deputāti, Naģī kungs, godātās dāmas un kungi, Vācija atbalsta šo iniciatīvu un uh, atbalsta uh, šīs uh, komitejas iniciatīvu par atbalstu proteīna augiem. Šis temats ir ļoti būtisks. Vēl gribu piebil, pievienot atsevišķus punktus mana ungāru kolēģa teiktajām. Eiropā ir jāveicina proteīna augu audzēšana. Uh, jau jāsniedz atbalsts uh, lauksaimniekiem, jāaudzē vietējiem apstākļiem piemērotas uh, proteīna augu kultūras, jāinformē patērētāji par proteīna augu izmantošanu un ir stingrāk jāsertificē importētā soja. Ir jā veicina pākšaugu audzēšana, tas ir svarīgi domājot par lauksaimniecības uh, ilgtspējību nākotnē. Tas ļoti pozitīvi ietekmē gan augsni, gan klimatu, gan bioloģisko daudzveidību, un tā ir galvenā atšķirība no rapšā un citām uh, proteīna augu kultūrām. Al, ne Vācijā, ne um, Eiropā kopumā šīs kultūras nav vēl uh, integrēts augu sekā. Uh, šie augi ir uh, svarīgs uh, proteīnu avots, uh, jo šobrīd uh, tiek uh, pārsvarā proteīna augi importēti un tās ir ģēmo kultūras. Komisijai jānāk klajā ar uh, stratēģiju par uh, proteīna augu audzēšanu. Eiropā, Vācijā šāda stratēģija jau ir pieņemta 2012. gadā un tiek realizēta. Dažu uh, gadu laikā šo kultūru apjoms ir divkāršojies no 80 tūkstošiem sasniedzot 200 tūkstošu hektāru. Un nākotne uh, ir uh, saistīts problēmas ar to, ka tagad ir aizliegts izmantot augu aizsardzības līdzekļus ekoloģiskajās teritorijās, kurās tiek audzētais skaitā arī Uh, pākšaugi. Par uh, to mums būtu jādiskutē, domājot par KLP nākotni pēc 2020. gada. Ir jāīsteno arī pētniecības uh, projektu un jāatbalsta gan audzēšanas, gan selekcijas, gan pārstrādes jomā. Ir nepieciešams nodrošināt pieredzes apmaiņu un uh, Uh, arī saikni ar zinātni stiprināt šai jomā. Ir jāsadarbojas visiem pārtikas ķēdes posmiem šajā darbā. Vācijā ir piešķirts 27 miljonu eiro finansējums laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam šāda veida pasākumiem. Un mēs e, ceram, ka arī Eiropas komisija atbalstīs šādus pasākumus. Paldies, saka priekšsēdētājs mūsu viesiem pateicos Donano kungam. Uh, Eh, tāpat mūsu ekspertiem no Vācijas un Ungārijas, un tagad ir iespēja uzdot jautājumus. Un vispirms uzstājas Loazo kungs. Paldies! Mēs visi zinām, ka Eiropas Savienība ir atkarīga no Amerikas kontinenta mm, attiecībā uz proteīnu piegādi uh, Uh, lopkopībai, bet mums uh, būtu jādomā par autonomiju. Tas ir pretrunā ar sākotnējiem uh, plāniem Eiropā. Ir, tas ir bīstam būt atkarīgiem. vienošanās, kas tika noslēgta 1993. gadā starp Eiropas Savienību un ASV, patiesībā tīši kavēja šo kultūru audzēšanu Eiropā. Mums ir kļū, iespējams kļūt autonomiem lobarības jomā, un tādēļ ir jāveicina proteīna auga audzēšana, pakšaugu audzēšana. Arī Francija nav pašpietiekama šajā jomā Eiropa ar vien vairāk atsakās no savas suverenitātes, paraksta starptautiskos tirzniecības nolīgumus, kas liedz mums nodrošināt autonomiju, atkarot savu iekšējo tirgu. Jautājums, ko esat paredzējuši darīt, lai atbalstu? tītus sojas audzēšana Eiropā, lai nodrošinātu mūsu neatkarību šajā jomā, un vai ir paredzēts pārskatīt, piemēram, Verhausas nolīgumu. mums uzrunāja uh, deklarācijas autori, kuriem nav nekas šeit piebilstams. Tas tagad ir komisijas un parlamenta ziņā. Tagad vārds Hoislingam. Jā, mēs jau daudz uh, runājām par šo proteīnu stratēģiju. Jau 2012. gadā tika sagatavots ziņojums par šo jautājumu. Diemžēl progress nav sasniegts, gluži pretējais. Arī runājot par uh, Merkosūru nolīgumu, tiek būtībā saglabāts status quo. Blērhaus. Uh, Eh, nolīgums ir jau novecojis, savu laiku nodzīvojis. Eh, daudz mēs tagad runājām varbūt par daudz par soju, bet soja ir tikai viens elements. Ir jādomā arī par citiem paukš, pakšaugiem un to izmantošanu. Vai tad mēs tagad rīkosimies tāpat kā eh, Dienvidamerikāņi? Uh, Uh, arī Eiropā, vai uh, tiks noteikts, ka visām saimniecībām jāaudzē vismaz 10% uh, pakšaugu. Tāpat mēs runājam par ekoloģiskām teritorijām, bet tas arī ir tikai viens aspekts Protams, es iestā, iestājos arī par šo kultūra audzēšanu bez pesticīdu izmantošanas. Tas ir iespējams. Um, dažādām valstīm ir atšķirīga pieeja, uh, kā stimulēt proteīna augu audzēšanu, ir gan sasaistītie maksājumi, gan ne. Vācijā šāda pieeja netiek īstenot, kādēļ tas tā ir. Tā taču arī būtu iespēja stimulēt proteīna augu audzēšanu. Tagad vārds Aņukungam. Paldies. Mēs šeit runājam par Eiropas Savienības problēmu, ka ir jāimportē aptuveni 13 miljonu tonu sojas pupiņu, lai uh, varētu apmierināt uh, dzīvnieku barības vajadzības Eiropas Savienībā. Un mērķis ir labs to aizvienot, aizvietot. Tomēr mēs šeit iešaujam sev abās kājās. Kreisajā kājā iešaujam tādēļ, ka mēs ceram, ka varam aizvietot šīs ģēmo sojas pupiņas ar bez ģēmo soju. soju To būs grūti izdarīt, jo bez ģēmo soju ir grūti audzēt, um, ļoti grūti atbalstīt šādu veidu lauksaimniecību. Pirmajā gadā Eiropas uh, parlamentā pie manis ieradās rumāņu zemnieki, kas bija izmantojuši ģēmo soju. Uh, Viņiem teica, tad, kad būsiet Eiropas Savienībā, jums ne, nedrīkstēs, nebū, nebūs atļauts audzēt ģēmo soju, un bez ģēmo neizdevās. Tālāk par citiem proteīna augiem, lupīnām, zirņiem, pupiņām. 26% aptuveni sastāvā robaltumvielas, sojā 40%. Un te mēs šaujam sev otrā kājā, jo proteīna augi um, un pākšaugi rada Uh, slāpekļa oksīda emisijas, ko mēs it kā te mēģinām apkarot it kā pēc idejas, un tā varētu būt problēma. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, vēlējos vispirms uh, uzslavēt Ungāriju un Vāciju par šo iniciatīvu, uh, šīm valstīm pateikties. Jā, mēs daudz par šiem jautājumiem esam runājuši, un tagad mēs uh, konstatējam konkrētus pasākumus. Un runa jau ir ne tikai par soju, kā kolēģi norādīja, tas ir milzīgs izaicinājums. Pēc mūsu kolēģa uh, eh, Denano uh, eh, sagatavotā ziņojuma mums tiešām būtu jāvērš pie komisijas, lai tā reāli ķertos pie uh, darbiem. Uh, Uh, un uh, tā laikā, kad Ķīnas uh, arvien vairāk sagrābja uh, šis uh, olbaltuma kultūras uh, savā pārziņā, mēs nevaram tikai noskatīties, kā tas viss notiek. Mums ir jārīkojas. Uh, un uh, komisijai būtu jānāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, kā nodrošināt Eiropas Savienības autonomiju attiecībā uz uh, uh proteīnu piegādi. Paldies, nākamā runātāja. Paldies par šo stāstījumu. Jā, uh, Bavārijā mēs 2012. gadā sākām īstenot Donavas uh, proteīnu stratēģiju. Man ir prieks dzirdēt, ka tagad uh, šāda stratēģija tiek uh, ierosināta arī Eiropas līmenī. Šeit tiešām ir liels potenciāls un mums ir jādomā par pašapgādi ar uh, šīm kultūrām. Man uh, Uh, diemžēl uh, šaubos, vai mēs uh, spēsim apturēt tropu mežu izciršanu ar savu stratēģiju, jo tad Merkosur valsts vienkārši pārorientēsies uz Ķīnas um, vajadzību apmierināšanu, bet mums ir jādomā tāpat laikā par autonomiju šajā uh, jomā attiecībā uz proteīnu nodrošināšanu. Uh, tika uh, pieminētas šīs ekoloģiskās teritorijas un augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu. Jūs zināt, ka trilogā par šo jautājumu mēs runājām, diemžēl parlaments uh, Uh, guva, tika piedzīvoja sakāvi, mums bija balsu vairākums, bet nepietiekams vairākums, lai noraidītu komisijas ierosinājumu. Un tagad notiek uh, sarunas par omnibus direktīvu ar padomi, un mēs varēsim varbūt ietekmēt šo situāciju. Un uh, Un es ceru, ka um, viss šī situācija nesagraus mūsu uh, šo proteīnu stratēģiju. Paldies! Nākamai uh, desakungs, uh, ministra kungi, pēdējo 20 gadu laikā mēs par šiem jautājumiem runājam par uh, par šīm ekoloģiskām teritorijām, 300 tūkstoši hektāru teritorija šeit ir, un uh, tagad ir runa par 60 miljoniem eiro, un būtībā vajadzētu tagad revīzijas palātā izvērtēt, vai šādējādi netiek uh, iznīcināti milzīgi ie, ieguldījumi no nodokļu maksātāju Uh, līdzekļiem. Es esmu uh, ticies ar uh, lieliem lauku saimniecību pārstāvjiem no Bavārijas un š, viņiem draud tagad lieli zaudējumi šādu, šādu lēmumu rezultātā. Un eh, jāsaka, arī šīs emisiju skaitļi ir eh, tiešām pārspīlēti, jo no šīm kultūrām ir krietni mazākas emisijas nekā no automobīļiem. Flanagan kungam vārds. Liels paldies! Ļoti interesanta informācija. Ļoti loģiski, protams, ir audzēt uh, pašiem savus proteīna augus. Kā to darīt, tas būs izaicinājums. Viena lieta, kas, manuprāt, būtu konkrētāk jāsaka gan. Viens olbaltuma vielas atšķiras no citām, tomēr, ja mēs runājam par to, ka soja tiek aizvietot ar zirņiem. Uh, Nav tā, ka viens pret vienu identiski mēs šeit aizvietotu. Sojas gadījumā tur ir ļoti eh, sarežģītas aminoskābes, ziņiem tādu nav. Un tas nozīmē, ka tā, tad ir jāpapildina ar citajam olbaltumvielām vēl šis produkts. Ja mēs runājam par um, olbaltumvielām, kas būtu tikpat efektīvas, cik soja, vai ir konkrēti piemēri? Esmu dzirdējis, ka lupīnas esot ļoti labas, bet vai kas cits, jo zirņu, proteīna zirņu olbaltumvielas ir atšķirīgas. Uh, Paldies, Buda kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs, pavisam īsi. Par šo jautājumu esam diskutējuši jau sen. Eiropas Savienībai nepieciešama papildus proteīna auga. Tajā pašā laikā gan gribētu, lai jūs pievērstu uzmanību tam, ka pēdējā laikā esam sapratuši, ka ir šeit ierobežojuši faktori sojas ražošanai konkrēti nepieciešamā temperatūra labas kvalitātes augiem. Ne visās dalībvalstīs ir labs klimats sojas audzēšanai. Tādēļ ir jautājums, vai nebūtu labāka ideja, ja komisija teiktu, ka tās valsts, kurām ir pareizais klimats sojas audzēšanai, to arī dara. Tām vajadzētu saņemt šādu veidu atbalstu vai stimulus, nu kā, nu kā to nosauksim jo nevaram teikt lauksaimniekiem Eiropas Savienībā, ka stimulējam importu, jo tas nav pieņemami. Paldies! Pavisam, pavisam īsi lūdzu. Igyekszem a lehető legrövidebben, eh, kedves. Jā, mēģināšu pavisam īsi sniegt atbildi, cik vien īsi iespējams. Sākumā gribētu teikt, ka mēs visus maldinām, ja runājam šeit tikai par soju. Mēs deklarācijā nerunājam tikai par soju. Tā ir jauna olbaltumvielu programma Eiropai. Ja runājam tikai par soju, tad iespējas ir krietni šaurākas, krietni ierobežotākas. Un mums neizdosies pārviet, pārliecināt pārējās valsts, ka importēto soju mēs varam tagad ar citiem proteīna augiem aizvietot, kas gal galā ir galvenais mērķis. Atbildot uz jūsu jautājumiem vienā vārdā, vienā teikumā, mums ir jārod iespējas un jādomā par specifiku, kas atbilstu katra reģiona vajadzībām. Mm, dažās vietās mēs runāsim par lauku zirņiem, citur lucērnu, citur lupīnu. Tas ir tas piemērotākais augs. Bet deklarācijas kā tādas mērķis ir apkopot zināšanas Eiropas Savienībā, apkopot mūsu pētniecības iespējas ar mērķi izvairīties no klimata problēmām, klimata pārmaiņām, saistīts ar sojas audzēšanu. Nu, piemēram, iepriekš soju varēja audzēt tikai mūsu valsts dienvidu daļā. Tagad ir jaunas šķirnes, kas tiek veiksmīgi audzētas arī ziemeļu reģionos. lopaudzētājiem par nelaimi. Soja ir ļoti labs olbaltumvielu avots dzīvnieku barībā. Bet mums ir jādomā par saistītiem jautājumiem, kā piemēram izmantot dzīvnieku olbaltumvielas lopaudzēšanā, lizinop tiftofēns, kas uh, olbaltum un protīna augos nav sastopams. Daudzām valstīm šeit varētu rasties problēmas atsevišķi rīkoties, bet strādājot kopā, strādājot niecības, domāju, ka mums izdosies sasniegt krietni labāks rezultāts. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam šodien vairākus punktus apsprieduši. Tā tad būtu svarīgi, lai selekcionāri piedāvā uh, izvēli starp dažādām kultūrām, ne tikai uh, lupīnu, zirņiem, bet arī citiem. Mēs jau uh, esam uh, apspriedušies ar selekcionāriem par šiem jautājumiem un sniedzam uh, viņiem atbalstu šai darbā. Tālāk par proteīnu augiem šeit būtībā nav nekādas konkurences. Un būtu labi, ja lauksaimnieki audzētu šos augs ne tikai augu sekai, bet arī, lai uh, tīri komerciāli uh, Un, bet Vācijā savulaik tika nolēmts at, atsaistīt maksājumus, un šo politiku mēs nepārskatām. Vā, tāpat daudzi patērētāji vēlas, lai viņi saņemtu informāciju par to, kā ir baroti uh, lopi, eh, lai viss būtu caurskatāms, un eh, mums ir eh, jānodrošina tas, ka no vienas puses mēs paši audzējam proteīna augus, un no otras puses, ja tiek importēti proteīna augi, tad tie ir atbilstoši certificēti un atbilst ilgtspējīgas prasībām. Paldies! Liels paldies, ministrs kungs! direktora kungs. Mēs uh, lūgsim padomē mūsu sekretariātam nodot šo deklarāciju mums dažādās valodās, lai mūsu rīcībā būtu visa informācija. <clears throat> Vai vēl referentam kaut kas sakāms pavisam īsi? Nē, es tikai vēlos pateikties mūsu viesus, kas ir snieguši ļoti vērtīgu jaunāko informāciju. <clears throat> Jā, nav runa tikai par soju, ir runa par citiem pākšaugiem un skaidrs, ka ir konkrētā kultūra e, jāaudzē tajā reģionā, kur e, tā, tās audzēšana vislabāk piemērota. Paldies! Liels paldies, turpina priekšsēdētājs. <clears throat> Pateicos visiem. Proszę Państwa, przechodzimy szybciutko do kolejnego punktu. Tagad mēs ātri pāriesim pie nākošā darba kārtības punkta. Kā jau jums zināms, komisija gatavo igada darbības pārskatu, KLP darbības rezultāti. Šis ziņojums eh, ir īpaši svarīgs, pārskats ir īpaši svarīgs mūsu uh, vispējai ievirzēji. Iežipļeva ir mm, agri ģenerāla direktorāta mm, direktors, un viņš mums pastāstīs par šo darbības pārskatu, par kādu pēdējības rezultātiem lūdzu. Ģenerāla direktāra kungs, es redzu, ka jūs esat delegācijas vidū tālu no mums, taču tas nebūtu nenozīmē, ka jūs uh, netiksiet uzklausīts. Nē. Jūsu sacītais mums ļoti svarīgs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, deputāti. Mēs esam cieši sadarbojušies ar jūsu komiteju un domāju arī nākotnē mūsu sadarbība būs veiksmīga. Es esmu priecīgs par to, ka man ir iespēja jums pastāstīt par 2016. gada lauksamniecības ģenerāla direktorāta pārskatu. 2016. gadu var uzskatīt par tādu gadu, kad Eiropas Savienības politika tika atbilstoši izvērtēta. Nevēlos jums izklāstīt visu dokumentu, tas ir ļoti detalizēts un plašs. Tajā ir atainots viss KLP mm, detaļas 2016. gadā un uh, agriģenerāla direktorāta aktivitāti, bet vēlos jums pastāstīt par dažiem elementiem, kas ir ciešāk saistīti ar mūsu politikas Eiropas pievienoto vērtību. Es domāju, šis ir īstais brīdis, jo pat labā norisinās plašas diskusijas par budžeta fokusēšanos uz rezultātiem, par budžeta ierobežojumiem, un papildus tam vēl Runa ir par Eiropas pievienoto vērtību. Tās ir pamata debates, svarīgākās debates uh, Eiropas Savienības un Eiropas Savienības budžeta kontekstā. Tātad šis temats um, tiek skatīts īstajā brīdī, taču vēl vēlos sacīt, ka aprobežošos ar 2016. gada rezultātiem, jo šajā pārskatā ir atainot tikai 2016. gada KLP darbības rezultāti. Tātad elementi tiks uh, izklāstīti tādi kā 2016. gada pamat rādītāji, kā <clears throat> mūsu sasniegumi ir skatāmi Junkera kunga pamat prioritāšu kontekstā un arī cik regulāri ir uh, izdevumi KLP. 2016. gada galvenie notikumi mums visiem ir zināmi Es domāju, šajā telpā, kas notika pārtiks un lauksaimniecības sektorā, vispār lauksaimniecības politikas sektorā. Un tomēr ir svarīgi norādīt, ka pēdējās reformas īstenošana 2016. gadā panāca vislielāko ātrumu. Zaļināšana mm, piedzīvoja sev otro gadu dalībvalstis <clears throat> īstenoja šo politiku un tur arī tika skatīti kļūdu rādītāji jaunās attīstības programmas. Tika īstenots pirmo gadu un budžeta īstenošana jau labi tiek uh, norit jau veiksmīgi. Tātad varbūt sniegšu jums dažus piemērus, kā attīstījās notikumi. Tātad runa ir arvien par 2016. gadu. Mēs izmantojam īstenībā 95,5% no tiešiem maksājumiem. 2016. gadā mēs iztērējam no 2014. līdz 2016. gada perioda budžeta 16 miljārdus eiro jaunajam periodam lauka attīstībai. Tas ir vairāk par 16%. Šis rādītājs ir daudz labāks kā vidējais rādītājs tā saucamai esi ģimenei Eiropas struktūra, struktūra fonda un investīcija fonda kop, kopumam. Tātad tur ir rādītājs tikai 4%. Es esam, ievie, esam ieviesoši vienkāršošanu pateicoties deleģētajiem un izslēgšanas aktiem Kaut arī pamatā mēs strādājam pie omnibus akta, un darbs pie tā sākās jau pagājušajā gadā, bija priekšlikums no komisijas. Vēl pieminēšu dažus vienkāršošanas elementus. Ir vērts um, pieminēt, ka tika pirmoreiz ieviesta zelta no kartīšu pārkāpēju sistēma, tā tad nāk par labu uh, finansējumu ieguvējiem varam arī, arī tagad sacīt, ka mums veiksmīgi izdevās pārvarēt uh, piena nozares krīzi. Kopā ar prezidentūru mēs izveidojam divas atbalsta sistēmas un tātad cenas piena nozarē sāk atkopties. No 2016. gada septembra mēs esam izdevuši E, veltījuši 1 miljardu eiro piena nozarei. Līdztekus tām komisija veiksmīgi ir pabeigusi sarunas ar Kanādu par CETA nolīgumu. Mēs tagad gatavojam nākošo soli pārtikas e, piegādes e, drošumam, ņemot vērā uh, <clears throat> tirgus uh, Uh, īpašās uh, darba grupas ierosinājums. Food supply chain, ja pārtikas nodrošinājuma ķēde, uh, tiek skatīta kā svarīga sastāvdaļa omnibus kontekstā. Nepieminēja vēl cita, mm, citas tirzniecības sarunas, kas norisinās. Tad šajā kontekstā ir svarīgi arī pieminēt vēl nebijušu uh, vienošanos ar Japānu politiski tā tika noslēgta jūlijā. Tagad vēlos pievērsties rezultātiem. Kā mūsu politika sniedz labumu? Tātad te ir runa par rezultātiem un e, Eiropas Sanīs pievienoto vērtību. Ir pamats uzskatīt, ka KLP ir veiksmīga politika. Kā jūs redzat šajā liknē. Uh, Lauksanīs produktu cenas, zaļā līnija ir tagad uh, tuvu tirgus līmeņa cenām, zilē līnija. Tad kāds ir secinājums no šīm līknēm? Viens secinājums būtu tāds, ka mūsu lauksaimniecības nozara ir konkurētspējīga par spīti tam faktam, ka Mēs neizmantojam eksporta kompensācijas finansējumu. Mēs tomēr varam eksportēt starptautiskos tirgos. Un šajā grafikā mēs redzam, ka mūsu eksports ir spēcīgs un pieņem spēkā pēdējo septiņu gadu laikā. Eksporta līmenis 2016. gadā panāca vēl nebijuši e ekspo, e, līmeni, 134 miljardi eiro apjomā. Svarīgi ir minēt to, ka 2010. gadā tikai 2,6 miljardi eiro bija pozitīvais uh, pārsvars tirzniecībā, ir pat pagātnē bijis negatīvais pārsvars tirzniecībā. Bet tagad ir uh, apmēram 20 miljardi eiro pozitīvais uh, pārsvars Tas liecina par vispār labo līdzsvaru tirzniecībā ar Eiropas Savienībā saražotām precēm. Vēl ir būtiski pieminēt to, ka mm, seši no desmit lielākajiem eksportētājiem ir Eiropas Savienības dalībās. Protams, seši lielākie eksportētāji attiecībā uz pārtikas un <clears throat> lauksaniesības preču eksportu. Kā jau minēju, šis grafiks liecina par to, ka mēs, Eiropas Savienības lauksaimniecības nozara ir konkurētspējīga un pavērtība tirgumu, kas bija pamats mūsu nesenajai reformai un iepriekšējai reformai, tagad vainagojas ar panākumiem. Nodarbinātība. Es domāju, Nodarbinātība ir svarīga, manuprāt, tai periodā, kad mēs uh, vēlamies nodrošināt vairāk darba vietu, un mēs zinām, ka lauksaimniecība atbalsta apmēram 4, uh, sniedz apmēram 44 miljonus darba vietu lauksaimniecībā, pārtiks ražnā, pārtiks pārstrādes nozarē un arī citās ar to saistīties nozares, kā piemēram kvalifikācijas celšanas nozare. Nu, tas ir būtisks atbalsts Eiropas ekonomikā. Manuprāt, ja mēs paraugāmies uz ienākumiem, kādi ienākumi ir lauksaimniekiem, tad te ir redzams, ka kopš 2013. gada ir bijis pamaz, samazinājums. Galvenokārt tā bija uh, piena nozares nestabilitātes dēļ. Un Eiropas Savienība kopš 2015. gada, ne 2016. labo sevi runātājs, septembra um, bija viena Mm, miljārdu eiro apjomā. Un tas attiecās gan uz plānošanu, gan uz ražošanu, gan uz eh, elastību brīvprātīgi eh, sasaistītajiem atbalstam un avans maksājumiem. Mēs mēģinām izvērtēt mūsu politikas ietekmi. Protams, mums mūsu izvērtējums ir jāpamato ar uh, indikatoriem, jeb rādītājiem, ir arī runa par rezultātu rādītājiem, taču tagad pievērsīšos galvenajiem politikas rādītājiem. Un viens no ārkārtīgi svarīgajiem elementiem nākotnes kontekstā ir lauksaimnieku pieeja platjos internetam, un grafiks eh, apakšējā daļā parāda, kāda, eh, kā lauku apvidu iedzīvotāju pieeja platjos internetam uzlabojas arī pateicoties atbalstam no KLP. Un tagad eh, pat <clears throat> 93% no lauku mājokļiem ir ar pieeju platjos internetam. Tas ir augsts rādītājs, kaut arī mazāks nekā pilsētās. Taču, jaunākā, taču pieeja jaunākās paudzes internetam ir iekavējusies tā tikai 40% pārklājumu. Mēs cenšamies uzlabot šo situāciju, izmantojot visu iespējamos instrumentus, tā izskaitā arī koordinēšana ar citiem fondiem, reģionālās attīstības fondu, un esam izveidojuši platjoslas kompetenču biroju, kas veicina Eiropas Savienības finansējuma izmantošanu lauka apvidos. Viens um, viedoklis, kā var paraudzīties uz mūsu politiku, tas ir ļoti būtisks, īpaši ārpus lauksemnieku kopienas. Var paraudzīties um, tātad, kā mūsu politika uh, izpildi vides prasības. Mēs mēģinājām būt precīzi, izmantojam galvenos politikas rādītājus, kas gadu gaitā ļauj atainot mūsu politikas ietekmi. Viens no svarīgākajiem radītājiem ir eh, siltumnīca efekta izraisošo gāzu emisijas no lauksaimniecības, lauksaimnieciskās darbības. Šīs emisijas turpina samazināties Un šis samazinājums ir novērojams pēdējo gadu laikā, kopš 1990. gada jau. Years, Peter. Viens komā 23% gadā šāds ir siltumnīca efektu izraisušo gāzu samazinājums. Es domāju, svarīgi ir to pieminēt, tāpēc, ka šis sasniegums ir panākts pat tajā periodā, kad tika palielināta pārtiks ražošana tās apjoma Eiropā. Zaļināšana, es domāju, šis faktors ir labi pazīstams šajā komitejā. Taču es varētu sacīt, ka provizoriskie dati par eh, zaļināšanas rezultātiem uh, ir tādi ļoti vispārīgi, jo šis periods ir eh, bijis pavisam īsts, taču mēs zinām, ka 77% no Eiropas zemes platībām tiek izmantot zaļināšanas praksē. Ekoloģiskā fokusa zona ir 14% no aram zemes, taču pēc uh, samazinājuma koeficienta piemērošanas šis īpatsvars būs zemāks. Taču runājot par fizisko zemi, par aram zemi, tad te rādītājums ir 14%. 25% no Eiropas aram zemes tiek izmantotas ekoloģiskai praksei, īpašajiem ekoloģiskiem pasākumiem. Protams, ka esam novērojuši iespaidīgu ekoloģiskās ražošanas pieaugumu vairāk par 16% no lauksaimniecībā izmantotās zemes tiek izmantotas tieši ekoloģiskai kultivēšanai. Šie aspekti mūsu vīdes politikā jau ir augstu vērtējumi, taču, protams, mums ir jāizmanto katra iespēja, lai panāktu vairāk lai stiprinātu šos pozitīvos rezultātus un lai palielinātu KLP ieguldījumu attīstības mērķiem, mērķos un <clears throat> 2030. gada klimata izmaiņas mērķu īstenošanā. Kā jau zināms, lauksaimniecība būs arī viens no elementiem vienošanās dokumentā, kas izriet no 2021. gadam paredzētās klimata izmaiņu vienošanās. Par spīti panākumiem mums ir jāsaskars ar nopietniem izaicinājumiem viens no izaicinājuma aspektiem ir bioloģiskā daudzveidība. Saskaņā ar pēdējiem rādītājiem tās apjoms samazinās. Um, sabiedrība par to uztraucas, tiek plaši kritizēts um, panākumu trūkums šai jomā. gruntsūdeņu rādītāji liecina par uzlabojumu kopš 2005. gada. Un tas liecina par to, ka nitrāti nonāk gruntsūdeņos um, apmēram 40 gadu laikā. Vēl viens uh, pamats bažām ir augsnes kvalitāti. Protams, mums tas viss ir jāskata citu vidas politiku ietekmes kontekstā. Mums ir jāsaprot, ka mums ir vajadzīgi kvalitatīvi dati, lai varētu izvērtēt situāciju un īstenos rādītājus. Vēl ir svarīgi pieminēt to, ka ievācot un pārstrādot reālos datus, tam ir jāveltie atbilstošs finansējums un dažas dalībvalsts, kas ir atbildīgas par šīs informācijas ievākšanu. Ekonomiskās krīzes apstākļos mēģina samazināt izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamās informācijas ievākšanu. Īpaši tas attiecas uz informāciju par augsni. Mēs vēlamies uh, Um, jums norādīt šo problēmu. Un rezumējot visus panākums, es domāju, mm, man sakāms, kas tāds, kas bija jāsaka jau sākumā, ka mūsu politika ir sekmīga. Šīs politikas veiksmes apliecinājums ir arī nelielais kļūdu daudzums. Šie radītāji īpaši varētu interesēt atšķirīgās komitejas parlamentā īpaši kont, jau budžeta kontrolas komiteju, un uh, kļūdu daudzums ir pavisam neliels. Ņemot vērā korektīvos pasākums, tātad tas nozīmē visus finanšu korekcijas, ko mēs izmantojam, tad, kad mēs identificējam kādu problēmu mūsu līdzekļu pārvaldības jomā dalībvalstīs, ja mēs ņemam vērā šo korektīvo kapacitāti, tad neapšābām varam apliecināt, ka 99% no KLP līdzekļiem pat vairāk par šo rādītāju tiek izmantoti atbilstoši. Uz KLP tika, KLP tika veltīti 57 miljārdi eiro 2016. finanšu gadā. Kļūdu īpatsvars bija 2,46% visam KLP, visai KLP kopumā. Tiešmaksājuma kļūda bija 2%. Un tiešie maksājumi, kā zināt, ir lielākā daļa no šī budžetā, tad 70 8%. Tas ir ļoti labs rezultāts no finanšu pārvaldības viedokļa. Lai papildinātu šo ainu, es jau pieminēju <clears throat> finanšu korekcijas un uh, līdzekļu atgūšanu no finansēm guvējiem. <clears throat> to mēs saucam par korektīvu kapacitāti. Korektīvā kapacitāte bija 2,05%. Tas nozīmē to, ka aplēstais e, riska apjoms bija 0,43% no visiem tēriņiem. Tas nozīmē, ka no 57 miljardiem eiro riska uh, summa bija apmēram 200 miljonu eiro apjomā. Tas ir ļoti labs rādītājs, ja ņem vērā, cik liela ir cik liels ir šīs politikas apjoms un ka mēs esam īstenošanas periodā. Kad uh, identificējam kļūdas, tad uh, tas, tās atainojas arī pārskatā un dalībvalsts īsteno īstenošanas plānu. Strādājot ar dalībvalstīm, uzlabojot situāciju, mēs uh, iesakām tām lietot instrumentus, kas ļauj izvērties no kļūdām. Mēs izmantojam visus iespējamos instrumentus, lai palīdzētu dalībvalstīm risināt šo problēmu un izvairīties no kļūdām. Es tagad eh, neizklāstīšu jums visus šos elementus, taču es domāju, ka mēs tos izmantojam plaši un ar labiem rezultātiem. Protams, ja politika būtu vienkāršota, uh, tad tas sniegtu vēl cits iespējas samazināt kļūdu apjomu. Es vēlos vēl sacīt, ka izmantojot visus mūsu rīcībā esošos instrumentus, tā skaitā arī kopējo monetārās novērošanas instrumentu, mēs varam izvērtēt mūsu politikas ietekmi. Uh, Taču lielās izmaiņas, protams, jums jau ir zināms, ka mēs esam nodomājuši vairāk fokusēties uz uh, atdevi nākušajā programmēšanas periodā. Jūs zināt, ka plānot diskusijas koncentrējas uz to, kā pāriet no izpildes uz uh, panākumiem. Nevar teikt, ka izpildē nav nozīmes, taču, lai pāriet uz panākumiem, mums ir jāskat mūsu politikas svarīgākie elementi. Līdz ar to esmu beidzis savu uzstāšanos un esmu gatavs uzklausīt jūsu jautājumus. Lūdzu. Paldies jums. Dziękuję bardzo. Otrzymaliśmy. Lielas paldies esam saņēmuši tiešām ļoti daudz liederīgas informācijas par 2016. gadu. Ir zināma novīde laikā, kā LP reformu īstenošana ir eh, tātad bijis nobīdīta laikā. 2013. gadā tika pieņemts lēmums un uh, šis lēmums tā īsti tika realizēts dzīvē 2016. gadā. Tas mums jāpaturprātā. Tagad, kolēģi, e, iespējams uzdot jautājumu katram jautātājam viena minūte. Piec e, sekundes pirms e, minūtes beigām pacelšu savu āmuriņu. Nu jā, ar vienu minūti tas nav īpaši ilgs laiks. Tātad, Denan. Tenanokungs. Jā, e, ģenerāla direktora kungs, tiešām ar prieku jūsos klausījos, e, bet e, ir daži punkti, par kuriem es tomēr gribētu atgriezties. Izskatās, ka mēs nedzīvojam vienā un tajā pašā Eiropā. Jūs teicāt, ka esat ļoti labi pārvaldījuši piena krīzi, uh, bet es gribētu zināt, vai jums ir dati par tiem uh, lauksaimniekiem, kuri ir pārtraukuši uh, darbību. Uh, tāpat mēs zinām, ka pirmā šīs intervences fāze bija absolūti neefektīva, tikai otrajā posmā izdevās uh, uzlabot regulējumu un gūt um, nu, vēlamo rezultātu. Mēs uh, tie, uh, kas regulāri uh, apmeklējam vēlētājs, zinām, kāda bija reālā situācija. Tālāk par zaļināšanu vai varētu saņemt precīzāku informāciju par reālo ietekmi. Tālāk par omnibusu sarunas vēl turpinās un uh, parlamenta viedoklis arī izskan un vēl par nodarbinātību. Jūs minotie, minētie skaitļi nav pārāk uh, iedrošinoši. Un tiešām mēs nedrīkstam nedomāt par šiem jautājumiem lauku vidē. Un visbeidzot vai uh, tiek uh, kaut kas darīts uh, š, attiecībā uz uzraudzību, monitoringu, un varbūt šeit varētu darbiniekus novirzīt no ģenerāla direktorātas darbām uz vietām. Paldies! Priekšsēdētājs mēs neatkārtosim to, kas jau ir šeit izskanējis. Un tā mēs varētu arī ietaupīt laiku. Tagad Lozokungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es eh, teikšu, ka nu neticēju savām ausīm, kad jūs runājat par eh, KLP sasniegumiem 2016. gadā. Francijā šajā laikā, šajā gadā notikušas vairāk nekā 700 pašnāvības. Tas ir divi cilvēki padarīja sev galu katru dienu. Es runāju par lauksēmniekiem. Nu, pilnīgi neticami tas, ko jūs mums stāstījāt. Tālāk par cēnu politiku. Cēnas ir absolūti neatbalstošas. Lauksaimnieki ir parādos ieslīguši, viņiem bankas atsaka kredītus. Protams, ir uh, cilvēki, kas iet uh, priekšlaicīgi pensijā, bet šīs pensijas ir tiešām uh, ļoti nožēlojamas. Uh, arvien grūtāk ir saņemt lauksaimniekiem arī nodokļu kredītus, tātad situācija arvien pasliktinās Francijā šajā jomā. Es gribētu jautāt, cik izmaksāja pasākumi, kas tika veikti piena krīzes laikā, un arī cik papildus izmaksā zaļināšanas politika dalību valstu maksātāju aģentūram. Aņukungam vārds. Es gribētu uzsvērt, cik liels naudas apjoms. Uh, uh, you... Vai es varu sākt vēlreiz priekšstādātē? Man izskatījās, ka gribējāt mani pārtraukt. Tad, tad es gribētu uh, pievērsties iebildumiem. Tātad KLP līdzekļi ir piešķirti dalību valstīm, bet pēc tam DJ Agri izdomā, kas ir pareizi izmantots, kas nav kādi līdzekļi jāatgūst kļūdas ir izmaksājušas 814 miljonu eiro, ir, eh, tas ir 2% šis kļūdu rādītājs. Nu, es runāju par tālāk par jūsu grafiku, par, par siltumnīcas efekta gāžu izmešu samazināšanos bet uh, tur bija tikai runa par CO2 un uh, par uh, glifozāta aizliekšana, nu zaļo lobbyis grib, protams, to aizliegt, bet nu, tas gan nav prātīgs pasākums. Agilērs kungs, kundze, es atvainojos. Paldies priekšsēdētājiem. gribu eh, pievērsties eh, atšķirīgam jautājumam, par ko jūs eh, nerunājāt. Kad mēs uzsākām šo sasaukumu, Junker, kung, Junker kungs solīja uh, samazināt birokrātiju. Tagad vienīgais, kas tiek darīts, ir tikai šis omnibus priekšlikums, bet vai ir paredzēts darīt kaut ko vairāk, vai ir kādi jauni priekšlikumi? Jūs pieminējāt savā runā bioregulu. Un to, kā tiek regulēti medikamenti. Un uh, Junker kungs solīja samazināt reglamentāciju, bet uh, nu, kāda ir reālā situācija? Vai ir paredzētas kādas izmaiņas KLP atskaitot uh, omnibus un kas būs ar bioloģisko lauksaimniecību? Priekšsēdētājs, jā, komisārs tieši ir paledzējis nāk klajā ar priekšlikumiem par KLP reformu. Tagad vārds Hauslinkungam. Nu, jūs stāstat uh, par darbu, bet būtu bijusi vēlama arī uh, paškritika. Nu, jūs pieminējāt pāris problēmas - bioloģiskā daudzveidība, augsne, ūdens Bet jūs aizmirstat, ka lauksaimnieki eh, jūtas pavisam citādāk. Jūs tagad krīze ir pārvarēta, bet 13% uzņēmumu ir pārtraukuši darbību pagājušā gadā. Nu, tagad par konkurētspēju, nu jā, var teikt, bet eh, kādēļ tā 48 miljārdi tiek tērēti tiekš, tiešmaksājumiem? Tiek tālāk. Jūs atkal uh, uh, slavināt CETA, tur mēs saņemsim 30 vai 50 tūkstošu tonu lielopgaļas, un uh, tagad uh, Merkosūra nolīgums tiks noslēgts, un tas vēl palielinās uh, lielopgaļas importu, vai tas neapdraud Eiropas lauksaimniecību tālāk? Uh, Deskungs, es gribu teikt, ka es augstu vērtēju jūs kā vadītāju, bet nu, jūs tos klausoties, izklausījās, ka mēs dzīvojam uz atšķirīgām planētām. Vai, piemēram, vakar Vācijas vēlēšanās lielus panākumus guva protesta partija, un mēs izdodam miljārdiem eiro, lai sarežģītu lauksaimnieku dzīvi, uh, par uh, bioloģisko daudz, la, daudzveidību, tagad komisārs būtībā visus panākumus uh, likvidē ar šo augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas aizliegumu, vairs nebūs iespējams audzēt pākšaugus un uh, Esmu jau 27 gadus deputāta amatā strādājis, bet neesmu gan piedzīvojis nekad tik naidīgu politiku pret lauksaimniekiem. Un jāsaka, ka sociāldemokrātu vides komisārs un uh, lauksaimniecības komisārs savulaik ir bijuši daudz saprotošāk pret lauksaimniekiem nekā tagad komisārs, kurš pārstāv manu politisko saimi. Ai, ai, ai, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds Flanagan kungam. Nu, uh, ir nepieklājīgi teikt, es jūs brīdināju, bet es teikšu tomēr, uh, es jūs brīdināju, uh, eh, komisāru Hogan. Pagājuši nedēļ jūs. Uh, ja jūs būtu bijis laukos, pavadījis trīs dienas pagājušajā nedēļā, tad nu jūs gan nerunātu tādas runas kā tagad. Trīs simts tūkst. Trīs, e, es piedalījos lauksaimnieku aršanas sacensībās, un es no visiem dalībniekiem dzirdēju sašutumu un neapmierinātību un lauksaimnieki pauda bāžas par to, ka viņi vairs nevar izdzīvot un ka e, viņi saviem bērniem iesaka gan nepalikt par lauksaimniekiem, kā jau iepriekš bija grūti konkurēt tirgū, bet tagad, kad ir noslēgta tāda līguma kā CETA, šī, šī situācija ir vēl kļūsi vēl sliktāka. Un, nu, ejiet pie lauksaimniekiem un runājiet viņiem, jo būs ļoti interesanti klausīties jūs teiktie. Tagad vārds Jāra kungam. Divi jautājumi. Pirmais par kļūdu rādītāju šeit ir atšķirīgi skaitļi būtu varbūt jāsaskaņo šīs sistēmas ar revīzijas palātu, jo revīzijas palāta min citus skaitļus otrs ir par birokrātijas samazināšanu. Lauksaimnieki nekādu birokrātijas mazināšanu reāli nejūt. Un es lūgtu um, iepazīties ar uh, to, ko domā reāli lauksaimnieku uz vietas reģionos un kādas, un iedvesmoties no viņu ierosinājumiem birokratizācijas mazināšanas jomā, jo pretējā gadījumā neko nepanāksim. Eh, tagad ir uzstājušies visi, kuri vēlējās uzdot jautājumus, un eh, tagad komentārs no manas puses. Ja mēs palūkojamies uz skaitļiem, tad uh, secinājumi ir atšķirīgi nekā pēc uh, sarunām ar lauksaimniekiem. Jo viņi mums saka kaut ko citu. Tādēļ vajadzētu visu šo ainu niansēt, un e, Jārkungs arī ļoti labi varētu mums visu izskaidrot, jo viņš pastāvīgi runā par reformām un budžetu, un ja vairāk neviens neko nevēlas teikt, tad uzklausīsim komisijas pārstāvi. Vai vēl kāds vēlas kaut ko teikt, ja nē, tad tagad lūksim komisijas pārstāvim. Uh, atbildēt uh, deputātiem, kuri uzdev jautājumus. Mūsu laiks ir ļoti ierobežots. Paldies priekšsēdētāji par uzdoto jautājumu, par paustiem komentāriem, par izteikto kritiku. Man uh, radās Eh, iespējas, ka šo politiku kāds īsteno, bet neviens nav tā īsti atbildīgs. Bet šo politiku taču ir uh, radījusi Eiropas Savienība. Jā, tiešām komisija sagatavo priekšlikumus koplēmuma procedūras ietvaros, bet šo politiku veido vienošanās starp uh, parlamentu, padomu un komisiju Tagad eh, daudz elementi, kas tiek ļoti krasi kritizēti, mm, tika apstiprināti 2013. gadā. Es piedalījos šajās diskusijās, es atceros, ka tika panākts kompromiss. Tagad eh, šī politika ir tāda, kāda tā ir, ir izveidots uh, tiesiskais ietvars, un uh, ko politika ka e, ir e, īstenota e, kā kopīgās atbildības politika. Tad, tad šeit ir iesaistīts arī dalību valstis, kas nosaka papildu normas, it īpaši attiecībā uz lauka attīstības politiku. Es gribu skaidri pateikt, esmu gatavs uzklausīt kritiku, uh, bet mums ir jāsaprot, kas šo politiku ir izveidojis. Mēs nevaram izvairīties no atbildības un komisija cenšas sniegt objektīvu skatu uz šo politiku, balstoties uz um, mūsu rīcībā esošo informāciju. Es, protams, negribu slavēt visu un teikt, ka viss ir izcili un fantastiski, bet es jūs iepazīstināju ar dokumentu, kas ir sagatavots balstoties uz dalību valstu sniegto informāciju, uz tās apkopojumu. Kā es teicu, mēs esam izveidojuši kopīgo monitoringa un izvērtēšanas sistēmu mūsu pienākums ir atskaitīties par politikas īstenošanu, lai saņemtu uh, izdevumu apstiprinājumu no parlamenta. M mēs uh, nevaram iestāties pār kaut ko vai pret kaut ko. Mūsu pienākums ir objektīvi, neemocionāli atspoguļot, kāda ir situācija. Un šajā dokumentā arī nav nekādu politisku elementu, nav nekādu politisku vērtējumu. Mēs vienkārši veicām vērtējumu balstoties uz apkopotajiem datiem un skaitļiem. Es piekrītu jums, ka šie skaitļi ne vienmēr atspoguļo situāciju konkrētā reģionā vai apakšnozarē, kas saskars ar grūtībām. Uh, dažādu dažādi ražotāji saskars ar grūtībām ne tikai piena ražotāji savā ikdienas dzīvē. Tāpat mēs apzināmies, ka politika ir ļoti sarežģīta un tādēļ sasākuma sākumā komisārs Hogans paziņoja, ka šis jautājums ir viņa darba kārtībā un mēs esam sasnieguši atsevišķus uh, panākumus. Es pieminēju dzelteno kārti, bet neminēju citus elementus. Mēs sadarbojamies ar dalību valstīm un maksājumu aģentūrām, lai samazinātu kļūdu rādītājus un arī novērstu kļūdu rašanās cēloņus ja ir uh, augstas kvalitātes kontrolas sistēma, tad ir uh, iespējams arī samazināt kontroļu skaitu. Un uh, kādi ir rezultāti? 2015. gadā divas dalību valsts - Itālija un Dānija varēja samazināt kontroļu skaitu no 5% līdz 1%. Šādas iespējas pastāv visām 28 dalību valstīm. Protams, situācija nav rožaina. Rožaina tā būtu tad, ja visās dalību valstīs darbotos ļoti kvalitatīvas kontrolas sistēmas. Un tad būtu iespējams arī samazināt pārbaužu skaitu no 5% līdz 1%, bet tomēr progress ir sasniegts. Nākamajā gadā vēl uh, Trīs dalību valstis nolēma samazināt pārbaužu skaitu. Un mēs uzskatām, ka ir uh, svarīgi pieminēt šo faktu, nevis vienkārši visu kritizēt, kas notiek lauksaimniecībā un lauksaimniecības politikas jomā. Un ir arī tas svarīgi, kāda būs gaisotne, apspriežot KLP nākotni un budžetu. Un mums ir jāpieturas pie reāliem faktiem. Tālāk piena krīze. Mēs zinām, ka ir bijušas daudzas personiskas traģēdijas, bet mums par to nav datu. Komisija uh, centās risināt situāciju, novērst šo problēmu, tādēļ eh, tika piešķirts viens miljārds palīdzības pasākumiem, lai atvieglotu eh, to lauksaimnieku dzīvi, kam bija likviditātes problēmas. Tāpat palīdzēt mainīt ražošanas specializāciju vai novērstu lauksaimniecību bankrotu. Tas bija mūsu mērķis. Es nevaru teikt, ka, protams, viss ir sasniegts. Tomēr, jo mums rīcībā nav kopēg, kopīgo apkopot skaitļu par piena cenu, kas uh, tiek maksāta lauksaimniekiem, bet visi varam atzīt, ka šobrīd šī cena ir augstāka nekā 2015. 16. gada sākumā, kad uh, 35, 37 eiro centi, tagad ir nevis 24 vai 18 centi, kā tas bija pirms gada. Jautājums, kam mēs pievēršam uzmanību. Nevaram teikt, ka nekas pozitīvs nav sasniegts. Šāda eh, iespēja, protams, pastāv, bet es eh, nepiekrītu pārmetumiem, ka es atspoguļoju šo situāciju kā ļoti labu lauksaimniecībā. Tā tas nav, bet, protams, ir iespējams situāciju uzlabot. Tālāk par to, cik šīs maksājuma aģentūras uh, maksā uh, par uh, piena nozars pārvaldību. Man šādu datu nav, bet Mēs eh, zinām, cik eh, nacionālās iestādes iztērē KLP pārvaldībai, un eh, šis rādītājs ir 5% no visiem KLP līdzekļiem. Pagājuši gadu administratīvās izmaksas bija 4,7%, un jāpaturprātā, ka šis politika ir ļoti sarežģīta. Uh, Man nav pieejami skaitļi par uh, piena nozares pārvaldības izmaksām. Uh, es domāju, ka situācija, situācija ir atšķirīga dažādās dalībvalstīs. Tas atkarīgs no tā, cik daudz ražotāji ir, cik liela ir koncentrācija šajā nozarē. Tāpat gribu teikt, ka mūs priecē tas, ka šis kļūdu līmenis ir 2%, ka mēs atgūstam naudu uh, Um, Eiropas Savienības budžetā. Protams, būtu ļoti labi, ja šis kļūdu uh, līmenis būtu praktiski nulle, ja vispār kļūdu nebūtu, bet tā būtu tāda ideāla situācija. Ja mēs palūkojamies uz iepriekšējo gadu pieredzi, tad var teikt, ka nekad neesam piedzīvojuši tik zēmu uh, kļūdu līmeni un vispār uh, uh, jāatzīst, ka ja kļūdu līmenis ir zem diviem procentiem, tad uh, līdzekļu pārvaldība tiek uzskatīta par labu un pareizu. Uh, Un tāpat nevar visu, visā vainot mani vai Eiropas komisiju. Arī dalību valstīm ir jāuzņemas uh, sava uh, atbildības daļa un ir daudz, kas izdarīts maksājuma aģentūrās, certifikācijas iestādēs un tāpat arī paši lauksaimnieki daudz ko ir darījuši. Nu jā, viegli jau ir mums pārmest, ka esam pilnīgi atrauti no realitātes. Nē, tā tas nav. Mēs konstatējam tendences, un tendence ir tāda, ka par spīti tam, ka pasākumi ir ļoti sarežģīti, ka ir uh, arī trūkumi, pozitīvie, negatīvie aspekti uh, zaļināšanas jomā, bet uh, jāatzīst, ka kļūdu īpatsvars nav pieaudzis. Esmu gatavs eh, arī īstenot paškritiku, kritizēt arī savu dienestu, bet eh, ir eh, skaidri jāsaka, nevar visos, visā vainot tikai mūs. Un noslēgumā vēl gribēju uh, runāt par Merkosūru, ja tas šeit tika piesaukts. Bet eh, šajā gadījumā pat nav izteikts uh, piedāvājums par uh, apusēju tirgus piekļuvu sensitīviem uh, ražojumiem. Uh, bet par cetu, cetu nu pat ir stājusies tikai spēkā. Un e, jūs pieminējāt, ka ir piekāpšanās attiecībā uz lielo pagaļu. Bet no otras puses ir piekāpšanās attiecībā uz piena produktiem, uz sieru 23 tūkstoši tonu apjomā. Būs iespējams eksportēt vieglāk sieru uz Kanādu. Tālāk vienkāršošana, omnibus. Es domāju, ka mums vēl būs iespēja apspriest šos jautājumus nākotnē. Un uh, gribu jūs arī informēt, ka mēs strādājām pie vienkāršošanas pasākumiem, pie birokrātijas mazināšanas lauksaimniekiem. To mēs darām omnibūs ietvaros un arī uh, Eh, par to ir eh, runa paziņojumā par KLP eh, modernizēšanu un vienkāršošanu pēc 2020. gada. Un šis paziņojums tiks publiskots līdz gada beigām. Pateicos priekšsēdētāji par ļoti rosinošām debatēm, kas šodien notika. Jā, protams, jāsaka, tiešām ļoti vērtīgas bija šīs diskusijas. Liels paldies ģenerāldirektoram un viņa kolēģim. Kolēģi, kas ir šis uh, ziņojums? Tas ir ciparu kopsavilkums, kas norāda uz zināmām tendencēm. Tomēr tajā pašā laikā nevaram domāt, ka deputāti šeit uh, runātu tikai par šiem aspektiem. Mums ir jādiskutē par reālām problēmām, par kurām mums ziņo lauksaimnieki. Tādēļ no vienas puses viena lieta ir uh, tendences, no otras puses tas, ko mēs dzirdam uh, no cilvēkiem uz vietas, no uzņēmumiem, no tiem, kas nodarbojas šajā jomā. Nu, Es ceru, ka tiešām šis process turpināsies. Mm, Zinām, ka pēdējos divos gados daudz kas ir noticis, raudzīsimies nākotnē. Paldies! Nu, ja kurā gadījumā varam visi iepazīties ar šo atzinumu, un ja mums būs citi jautājumi, tad noteikti tos būs kādā brīdī iespēja uzdot kādam. Paldies komisijai, paldies ģenerāldirektoru kungam, pārējām pie pēdējā darba kārtības punkta omnibus un uzklausīsim bezkungu koordinātoru. Bardzo krótko. Lūdzu, bet īsi. Nu, e, tikai e, procedūras jautājums. Es kā koordinators jū, vērsos pie jums priekšsēdētāji, aicinot sarīkot koordinatoru sanāksmi, jo mums bija tomstarpības par enerģētikas e, jautājumiem bet tad man tika atbildēts, ka nesot laika eh, sarīkot koordinātoru sanāksmi. Tagad mūsu sanāksme ir ievilkusies. Nu, es eh, izteicu šo ierosinājumu grupas vārdā, nevis savā vārdā, un šeit ir runa gan par formu, gan par būtību. Un uh, būtībā tas ir tā, tāda nicināšanas izrādīšana. Nu, es jūs ļoti cienu priekšsēdētāji, bet nu, tā ir necieņa pret manis pārstāvēto grupu. Godātais kolēģi. Dārgais kolēģi, visu cieņu, protams. Es mēģināju jums sniegt atbildi Strasbūrā un arī šobrīd patiesībā. Mēģinot tiešām izrādīt cieņu diskusijai un viedokļu apmaiņai. Un man šķita, ka arī pēc šī manā skaidrojuma, ko es arī rakstiski nosūtīju, saistībā ar šo koordinātoru paveikto darbu nosūtīju to arī uh, koordinātoram Deskungam, kas ir atbildīgs par šo jautājumu. Man šķita, ka pēc visiem šiem skaidrojumiem un visa šīs sniegtās informācijas būs tomēr izdevies noskaidrot šo situāciju. Nu, es aicināju jūs izrādīt izpratni. Tādēļ, jā, es uh, saprotu, ka um, situācija neveikla bet es jau biju sniedzis mm, šo informāciju. Es jautāju, vai mans sniegtais skaidrojums ir jums pieņemams. Un tad brīdī, kad bija plānots balsojums, tad vajadzēja paprasīt šo pārlikšanu. Bet tā problēma bija sekojoša atbilstoši uh, grupas reglamentam mēs uh, savā ziņā pieskārāmies elementiem, kas nebija uh, agrī komitejas kompetencē, bet gan vides NV komitejas. Nu, jebkurā gadījumā šeit mēs runājam tikai par mūsu atzinumu un viedokli, un ja nu tas beigās būtu nepieciešams, tad attiecīgi kompetentā komiteja varēs uh, noraidīt vai atbildēt. Bet mēs šeit, uh, kā komiteja, mēģinam tagad strādāt pie jautājuma, kas uh, nav gluži pilnībā mūsu kompetences ietvaros. Nu, jebkurā gadījumā uzklausīsim vēlreiz kolēģi. Un tad deskungs. Es atvainojos priekšsādātāji, bet es gribēju norādīt, ko kolēģis teica. Tātad mūsu ēnu referents nevarēja izteikties ēnu referents sanāksmē par šiem grozījumiem, tātad šeit ir runa par formu. Un uh, šeit ir pārmaiņas notikušas mūsu darba veidā, jo līdz 2012. gadam vismaz kolēģi tika uzklausīti, pat ja mēs viņiem nepiekrītām, mēs viens otru cienījām, bet šeit man, eh, es konstatēju, ka mēs vairs netiekam cienīti un mēs kā koordinātori esam atbildīgi deputātu, citu deputātu priekšā. Un eh, tas mani šokē šajā procedūrā. Es Uh, pieņēmu zināšanā jūsu komentāru, saka priekšsēdētājs. Referentam ir jāņem vērā uh, atšķirīgi viedokļi. Šajā uh, punktā es jums piekrītu. Tagad mēs darīsim visu iespējamo, lai vispirms dotu vārdu koordinatoriem, to aizvietotājiem un koordinatoru sanāksmē. Mēs pie tā atgriezīsimies un jums būs iespēja vēlreiz izklāstīt savu viedokli šajā jautājumā, lai nākotnē šādas situācijas vairs neatkārtotu. ja jūs uh, tā kā koordinators to sāpīgi uztvērāt un uh, grupas vārdā uh, jūs to uztvērāt. Es tiešām atvainojos, jo mums nevienmēr izdodas strādāt tā, kā mums vajadzētu strādāt. Vēlreiz pieņemiet manu atvainošanos. Tagad vārds desa kungam. Tikai uzklausīsim informāciju, diskusijas nebūs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju uh, runāt par uh, se, sanāksmes norisi. Nu, mums ir jāparādz lielāk, uh, vairāk laika. Nu, nevar uh, par svarīgiem tematiem tik īsi dažās minūtēs visu izrunāt. Mums ir jāparādz atbilstošs laiks tagad par uh, omnibus. Ir notikuši divi dialogi 5. jūlijā, 7. septembrī. Ir bijušas arī būtiskas tehniskas sanāksmes abās trialogos padomei nebija nekādas um, nostājas. Nu, uh, Eh, tas eh, ir eh, tā nepieņemam, ka mēs runājam un ka viņiem nav sanāksmes. Diskusijas turpi, turpināsies 27. septembrī. Mēs no Uh, kolēģi no dažādām uh, valstīm un delegācijām ir uh, runājuši par šo auga aizsardzības jautājumu, par bioloģisko daudzveidību un tās aizsardzību, bet mēs iestājāmies arī par jauno lauksaimnieku atbalstu, ka nepieciešams labāks regulējums nacionālā līmenī. Uh, Eh, šeit eh, arī Spānijas kolēģi iestājās. Es domāju, ka tas mums būtu eh, jāregulē nacionālā līmenī. Šeit tālāk. Mums ir arī no komisijas un padomes nav nekāds atbalsts attiecībā uz finansējumu. Tālāk par atbildību komisija nāca klajā ar politiskiem skaidrojumiem. Mēs ļoti kritiski to vērtējam kopā ar ēnu uh, referentiem, jo tas ir tā diezgan neskaidri, uh, nekonkrēti. Tālāk par kopējā tirgus organizēšanu. Šeit vēl ir daudz, kas jānoskaidro kopā ar padomi un komisiju. Un mēs uh, eh, rosinām komisiju nāklajā ar priekšlikumu par pārtikas ķēdes uh, regulējumu. Šeit uh, atbildīgam komisāram laikam uh, ir domstarpības ar eh, konkurences komisāru, nav eh, skaidrs nostājas. Un mums parlamentā ir eh, jānosaka galvenās prioritātes turpmākām sarunām trialogā ar komisiju un padomi. Esmu jau um, konsultējies ar saviem padomdevējiem un jāsaka, esmu uh, vīlies par uh, šo attieksmi un uh, mēs ar lielu vairākumu nobalsojām un mūs ir ievēlējuši demokrātiski vēlētāji un uh, līdz ar to komisijai ir jāpilda tas, ko lem padome un parlaments bet nu, es tomēr uh, tā piesardzīgi ceru, ka mēs nonāksim pie laba risinājuma un ka komisija uzklausīs parlamenta prasības. Liels paldies, godātie kolēģi! Esmu iepazinies ar uh, visu trialogu saturu. Šeit ir runa par tiešām sarežģītiem jautājumiem, jo tas viss tieši ietekmē uh, pamata tiesību aktus uh, līdztekus reformai. Mums ir jāsaprot, ka komisija padome uh, vēlas panākt kompromisu. Mēs esam daudz arī tehniskas jautājumus risinājuši, strādājuši pie tiem. Un ar Desa kunga un komisijas pārstāvja atbalstu. Mēs esam pavirzījušies uz priekšu daudzos jautājumos un ceram, ka nākamajā uh, sanāksmē arī daudz kas tiks atrisināts un nākamā pirmdiena būs balsojums. Un mēs ceram, uh, ka varēsim uh, jūs nu, informēt par pozitīviem rezultātiem. Tagad eh, Takulas kungs lūdza vārdu. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Pateicos kolēģim Desam un De Castro kungam par to, ka viņi strādāja pie tik sarežģīta jautājuma un vēlos īsi pievērsties diviem punktiem. Pirmkārt par avansa maksājumiem lauku attīstībai. Tas ir īpaši būtiski. Un šodien, manuprāt, tas būtu jāuzsver šie maksājumi. Uh, Eh, tā tad var izmaksāt, tos var izmaksāt iepriekš lauksaimniekiem, ja tas nepieciešams. Otrs svarīgs punkts ir zālāji, dabiskie zālāji, ir jāparedz pietiekama elastība šajā jautājumā, lai uh, mēs uzklausītu lauksaimnieku vēlmes un tās ņemtu vērā. Ja piena krīze atkārtojas, tad ir jāmeklē atbilstoši risinājumi un attiecībā arī uz ganībām. Paldies priekšsēdētāji, cerams, ka nepārsniedzu savu uzstāšanās laiku. Priekšsēdētājs, godātais kolēģi, kā jūs zināt, De Castro kungs strādāja pie ziņojuma pirmās daļas un viņš ir pirmais priekšsēdētāja vietnieks. Un tādēļ es arī lūdzu, lai viņš vada eh, šo darba grupu, jo viņš padziļināti pārzina šos jautājumus un lai viņš varētu piedalīties šajās diskusijās. Tas būtu tā it kā mums būtu divi referenti, kuri pārzien šos jautājumus un sniedz savu viedokli. Tagad vārds Agilērs kundzei. Es negribēju palaist garām šo iespēju pateikt, ka mēs apspriedām šo jautājumu jau koordinātoru sanāksmē. Olīvu ražotājiem tagad ir noteikts aizliegums eksportēt savu produkciju uz ASV, norādot, ka KLP dēļ uh, ir uh, iespējama negotīga tirzniecības prakse. Un līdz ar to ASV uh, apšauba tagad KLP sniegtās, sniegtā atbalsta formu vai veidu. Šobrīd šādi noteikumi skar olīvu ražotājus, bet nākotnē tos varētu attiecināt arī uz citām nozarēm. Un es domāju, ka mums ir jāsarīko debats par šiem jautājumiem, jo šāda protekcionistiska attieksme apdraud KLP pastāvēšanu. Paldies, par to runās Filips. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mēs uh, sazināmies ar uh, DJ Commerce, DJ Agri, un viņi sagatavos nākamajā sanāksmē kopīgu prezentāciju. 9. 10. oktobra sanāksmē viņi informēs mūs par olīveļas uh, tirgus situāciju. Būs prezentācija. Nu, jūs vēlējāties saņemt atbildi, atbildi jums tika dota. Noslēgumā pateicos visiem, taiskaitā tulkiem. Mums bija vēl papildu pusstunda mūsu rīcībā. Sekretariāts ļoti labi bija mūsu darbu saplānojis. Paldies! Labu vakaru visiem!